Dear colleagues, dear everybody, I will... Cienījamie kolēģi, vēlētos sākt sanāksmi un sveikt vispirms mūsu partnerus no dalību valstu parlamentiem. Man ir liels prieks atkal jūs šeit sveikt. Vēlētos sveikt arī mūsu īpašos viesus. Mums ir divi vēstnieki, viens, kas pārstāv Lietuvas prezidentūru, Raimondas Karoblis, un Teodorus Sakurapulos eh, no Grieķijas, tātad no nākamās eh, prezidentūras. Mums eh, viesos ir arī komisārs Johannes Hans, kas ir reģionālās politikas komisārs. Un es vēlētos sveikt visus tos, kas šeit ir pirmo reizi. Vispār mēs šādā formātā tiekamies jau piekto reizi. Un tātad mūsu reģiju komiteju un jūs no dalību valstu parlamentiem. Mm, liels prieks redzēt arī tos, kas jau ir radušies atkārtoti, un īpaši sveiciens vēlreiz tiem, kas ir pirmo reizi. Eiropas parlaments un jūs, dalībvalstu parlamenti, kā mūsu partneri, mēs jau kādu laiku esam iesaistījušies darbā, lai rastu labāku, veiksmīgu platformu lēmumu pieņemšanas procesam Eiropā Un mūsu gadskārtējā sanāksmes ir daļa no e, šīs procesa, īpaši pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, caur kuru parlaments ir ieguvis papildus e, pilnvaras. Un e, tagad mēs pirmo reizi esam sapulcējušies, lai runātu par 14. un 20. gada stratēģijas izaicinājumiem. E, Un e, mums tā tad ir jārod veidi, kā pārvarēt problēmas. Un mums ļoti rūpīgi ir jāattiecas pret saviem pienākumiem un jāraugās, ko mēs varam darīt kā Eiropas un nacionālajie parlamenti, lai nodrošinātu, ka Eiropas kohēzijas politika patiešām uh, dara to, ko mēs no tās sagaidām. Pagājušā nedēļā Strasbūrā uh, mēs uh, balsojām uh, Eh, finalizējot mūsu kopējo eh, darbu mm, par jauno priekšlikumu kohēzijas eh, politikai 2014. un 2020. gadam ar diviem līdz likumdevējiem Eiropas padomi un Eiropas parlamentu. Un pirmo reizi kohēzijas politikas vēsturē Eiropas parlaments ir kļuvis eh, par pilnvērtīgu līdzlēmēju attiecībā uz šo politiku. Sarunas ilga vairāk kā gadu un ir eh, pieņemta sekundārā eh, likumdošana, un tas viss ir radies visu triju institūciju sadarbības rezultātā, kas kļūst ar vien svarīgāka.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 jo galu galā ir jāizveido tāds politikas ietvars, eh, kas var atbildēt uz tiem izaicinājumiem, eh, ar kādiem mēs saskaramies. Mums ir jānodrošina izaugsme, kas ir ļoti vajadzīga Eiropā, un nevis jebkāda izaugsme, bet tāda, kas balstās uz zināšanām, inovāciju, efektīvu resursu izmantošanu, konkurētspējīgām darba vietām, izaugsme, kas piedāvā labāku dzīves kvalitāti mums un nākotnes. Uh, paudzēm. Jaunais investīciju vilnis, e, kuru nodrošina kohēzijas politika cieši, e, tieši un netieši, e, iedarbinot arī privātu kapitāla sviru, nav vairs tālu, bet sagatavošana turpināsies, ievērojot steidzamību. Jaunā kohēzijas politika veltīja mērķē uz investīcijām, lai virzītu Eiropu uz priekšu šajā visai grubuļainajā ceļā un tā ir mērķējusi savus uh, līdzekļus uz teritoriālo sociālo kohēziju caur investīciju mērķiem, kas izvirzīti 20. gadam. Un tas viss notiek Uh, konkurences apstākļos, kas nāk no globālās pasaules, tādā uh, kontekstā, kas mm, cerams ir pēc krīzes Eiropa. Šie mērķi ir jāpārvērš investīciju programmās, kuras īpaši uh, tiek pielāgotas reģionu specifikai, pilsētu specifikai, kā arī teritoriālais sadarbībai ar lielu pievienoto vērtību. Un viss šī garā saruna procesa rezultātā ar padomu Eiropas parlaments ir apņēmība Uh, veidot kohēzijas politiku uz partnerības pamatiem. Mēs esam strādājuši kopā, lai stiprinātu tiesisko paļāvību visās politikas jomā, lai izvairītos no uh, nesaskaņotības starp uh, reģioniem, gallietotājiem, uh, auditoriem, komisiju un tā tālāk. Mēs neesam mm, taupījuši pūles, eh, lai ierobežotu eh, to visu tikai ar prasībām, kas tieši attiecas uz kohēzijas politiku. Es gribu izmantot šo iespēju un lūgt jūsu līdzsadarbošanos, kad vien ex ante priekšnoteikumi būs atkarīgi no jūsu rīcības, kā nacionālajiem parlamentiem. Jūs uh, varētu uh, to risināt maksimāli steidzamā kārtā, lai vietēji būtiskas investīcijas netiktu uh, aizkavētas vai nerealizējums tādēļ, ka nacionālā līmenī darbība notiek pārāk lēna. Un šī ex ante priekšnoteikuma ir iespēja identificēt ne tikai kontrolas uh, eh, brīdi vai brīdi, kad jāpārtrauc finansējums, bet arī to, kāda ir situācija ar sarunām un sarunu ceļā ir izcināt un novērst šķēršļus, kas neļauj eh, palielināt eh, kohēzijas investīciju efektivitāti. Tādēļ ir jānodrošina, ka eksante priekšnoteikumi nevien nestrādā pret eh, saņēmējiem, bet tiem palīdz. Jaunās kohēzijas politikas papildinājums būs saistīts ar ekonomiskās pārvaldības procesu Eiropā un īpaši ar Eiropas semestri un valstu specifiskām rekomendācijām. Nacionālajie parlamenti ir iesaistīti šajā procesā, tad atkal mans lūgums jums būtu Eh, veidojiet eh, saites ar jūsu kolēģiem komitejās, kas ir iesaistīti Eiropas semestrī. Valstu specifiskās rekomendācijas, kas jāīsteno, ļoti bieži prasīs eh, valstu investīcijas un finansējumu, lai nodrošinātu to, ka var saņemt finansējumu no Eiropas struktūra fondiem. Tas ietekmēs operatīvās programmas. Šī saikne ir iekļauta šajā te šapo regulā kopējo nosacījumu regulā, un e, tā apstiprina kohēzijas politikas e, būtisko lomu, e, jo tā ir tiešām visa Eiropas investīcija politika. Šajā sanāksmē, kas mums šajā pēcpusdienā, mēs sadalīsim savu darbu divās sesijās, un uh, Pirmās sesijas laikā mums būs runātāji, kas aizsāks diskusiju, un pēc tam būs debates starp runātājiem, kas nāk gan no dalību valstu parlamentiem, gan Eiropas parlamenta. Mēs eh, ceram, ka eh, šī, šai viedokļa apmaiņai būs veltīts 60 eh, minūtes debates, tiks organizēts saskaņā ar tradicionālo formulu Mums, acīm redzot, būs divi runātāji no dalībvalsts parlamentiem, viens no Eiropas parlamenta. Daži no jums jau mums ir iesnieguši uh, savus lūgumus pēc uzstāšanās laika. Tie, kas to vēl nav izdarījuši, uh, lūdzu, izdariet to mūsu darbinieki, tos atnesīs mums šeit prezidijam. Tas laikam būtu viss par to, kā mēs tiksim galā ar šīs dienas diskusijām, un es vēlētos tagad sākt pirmo mūsu darba sesiju, kur mēs uzklausīsim vispirms eh, vēstnieku Raimundas Karoblis kungu, eh, kas pārstāv Lietuvas prezidentu. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie viesidāms un kungi. Esmu priecīgs šeit piedalīties šajā diskusijā šodien bet es vēlētos arī atvainoties, ka man nāksies pamest jūs tieši pēc savas uzstāšanās, e, ņemot vērā to, ka mums ir jāturpina e, vadīt korepēra sanāksmes e, ne par kohēziju finanšu lietām, bet tieslietās un iekšlietās atvainojos par to, bet liels paldies vēlreiz par, uz, par ielūgumu jo kohezijas politika ir pati svarīgākā, lai nodrošinātu darba vietas un izaugsmu Eiropas Savienībā un ir galvenais dzīnolis cīnoties ar eh, ekonomiskās un finanšu krīzes sekām. Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi, lai tas, ka pagājušā nedēļā e, parlaments panāca politisko vienošanos trialogā par kohēzijas politiku. Un tas nozīmē, ka jaunās regulas stāsies spēkā jau līdz šī gada beigām. Un saulaicīga saruna pabeigšana bija viens no galvenajiem mērķiem mūsu pirmās prezidentūras laikā. Un uh, šāds sarunu uh, iznākums nebūtu bijis iespējams bez iespēja ievērojama ieguldījuma no abu līdz uh, likumdevēju uh, dalības un darba. Es uh, ļoti augstu vērtēju parlamentu paveikto darbu, īpaši reģionālās attīstības komitejas darbu un to, ka referenti centās rast kompromisu. Uh, visos jautājumos. Vēlētos īpaši pateikties priekšsēdētājs kundzē Dante Hubnerē par konstruktīvo pieeju, pat tajā situācijā, e, kad mūsu divu institūciju nostājas izskatījās tik tālu viena no otras, ka likās nevarēs panākt vienošanos. Vēlētos pateikties arī man Nistelroja kungam un e, Krils kundzei Protams, arī komisija un komisāram Hānam vēlos pateikties arī viņa komandai par uh, pūlēm, ko jūs esat pielikuši. Uh, eh, Galu galā visiem labi pastrādājot, mēs esam ieguši labu rezultātu. Šodien mēs runājam par modernu un uz rezultātiem balstītu kohēzijas periodu nākamajam periodam, un uh, es vēlētos koncentrēties uz vairākiem jauniem elementiem runājot par kopējo strateģisko ietvaru un uh, Eh, izpildījuma eh, ietvaru. Jaunajam programmēšanas periodam kohēzijas politika cieši saistīta ar mērķiem, ar ES mērķiem nodrošināt ilgspējīgu un iekļaujošu izaugsmi un caur ieviesto tematisko koncentrāciju mehānismu dalību valsts koncentrēs atbalstu uz pasākumiem, kas Eh, sniedz vislielāko pievienoto vērtību saistībā ar Eiropas 2020 stratēģijas mērķu sasniegšanu. Tas ir izpēte un renovācija, mazo vidēju uzņēmumu, eh, finansēšana, energoefektivitāte, nodarbinātība un sociālā iekļaušana. Eh, sektorālā un teritoriālā šo mērķu realizācija ir plānota Eh, kā tāda, kas tiks eh, atbalstīta caur kopējo strateģisko ietvaru, mm, kas ļaus piešķirt finansējumu no ES struktūra fondiem un koordinēt ar citām būtiskām ES politikām un finanšu instrumentiem. Un tas nozīmē, ka investīcijas no fondiem nevar atdalīt no nacionālām reformu programmām un tādām politikām kā kosme, e, apvārsne 2020, TEN, 10, TEN, E, LIFE, Rasmus, Erasmus un citas. Partnerības nolīgumi garantēs labāku sadarbību un koordināciju starp visām politikām eh, un dažādiem politiskajiem un administratīviem līmeņiem, kas ir iesaistīti. Labāka koordinācija, dažādu finansējumu koordināšanas, eh, avot, finansēšanas avotu koordināšana dos lielākas iespējas, eh, vienkāršojot piekļuvi fondu līdzekļiem, ņemot vērā to, ka uh, finansējumu nedrīkst izlietot neliederīgā uh, un izšķērdīgā veidā, un tādēļ ir izveidota šī te uz rezultātu vērstā pieeja, lai uzraudzītu, kā uh, tiek panākti un sasniegti mērķi, kas ir noteikti katrai atsevišķai prioritātei. Dalībvalstīm ir pienākums noteikt uh, ambiciozus, tālījošus mērķus, un to īstenošana būs uh, ja izvērtēt programmēšanas periodu beigās. Es uzskatu, ka regulējošais ietvers jaunajai mm, kohēzijas politikai ir balstīta uz līdzvarotu pieeju, tā paredz koordinēšanas pasākumus, kas paredz labāku līdzakļu piešķiršanu, kas būtu vērst uz mērķu sasniegšanu. Un galvenais ir mērķu sasniegšana, nevis vienkārši naudas izlietošana par katru cenu un ir paredzēti pasākumi, kas varētu novērst neliederīgu līdzekļu izmantošanu reģionos. Mēs vēlamies uh, lepoties ar rezultātiem, ko sasniegsim uh, kopā strādājot. Kas attiec uz izaugsmi un darba vietām, kā tas ir pasvītrots stratēģijā 2020, arī šī mērķa sasniegšanai kalpos jaunā kohezijas politika. Es tiešām esmu pārliecināts par to, ka uh, sārunu uh, komanda, kas uh, vienojās par šo, mm, galī, šīm galīgajām politikas uh, sadaļām, apliecina, ka tas tiešām ir galvenais instruments investēšanai, izaugsmē un darbietu veidošanā. To mēs redzam arī no dalību valstu pieredzes, un šeit es vēlētos īpaši apsveikt Lietuvas eh, parlamenta, eh, Lietuvas eh, seima pārstāvis, viņi arī ļoti labi zina, ka arī šis jautājums ir ļoti svarīgs Lietuvai un mums. Un mums ir arī svarīgi, ka, ka valsts, kura, nu nezinu īsti ciparus, bet līdz 2011. gadam tā bija valsts ar visaugstāko kohēzijas fondu absorpcijas, lī, absorpcijas līmeni un atvesļošanās pēc krīzes 9. 10. gadā eksporta izaugsme un arī iekšējā patēriņa palielināšanās panākšana lielā mērā ir panākta pateicoties kohēzijas fonda līdzakļu izmantošanai. Un arī tagad, kad mums ir vislielākais fondu absorpcijas līmenis, mēs tiešām redzam, ka fondus var izmantot eh, ļoti efektīvi, bet varbūt tiešām mēs un arī citām, dali, mums ar arī citām dalību valstīm vēl būtu jāpastrādā. Arī reģioniem, protams, varbūt jādara vairāk, lai palielinātu fondu izmantošanas efektivitāti, rezultatīvitāti lai tiešām panāktu vislielāko pie, pie, pievienoto vērtību, lai palielinātu darbvietu skaistu un risinātu uh, sociālās nevienlīdzības jautājumus. Es ceru, ka šis pēcpusdienas debats parādīs, cik ārkārtīgi būtiska ir kohēzijas fondu loma, tad, kad mēs uh, runājam par daudziem izaicinājumiem un ņemot un savu lomu arī krīzes seku pārvarēšanā. Liels paldies! Pie šādas vienošanās mēs esam nonākuši, un pirms divām nedēļām par to tika nobalsots parlamentā. Paldies vēstnieku kungam! Un es tagad eh, lūkšu eh, Grieķijas eh, pārstāvniecības vārdā uzstāties Otropolus kungu. Paldies, priekšsēdētāji, ka devāt man iespēju piedalīties šeit, šeit šajā sanāksmē. Un pirmām kārtām vēlos sveikt šeit valstu parlamentu pārstāvjus. Un tas parāda, cik laba ir e, komunikācijas starp Eiropas parlamentu un valstu parlamentiem. Vēlos uzsvērt, ka e, man patiesi prieks, ka šeit ir arī komisārs Hāna kungs. Uh, Un viņam ir ļoti svarīga loma kohēzijas politikas uh, virzīšanā visās dalībvalstīs. Priekšsēdētāji, lūdzu, ļaujiet eh, man tagad runāt grieķiski. Gribēju uzsvērt ka parlaments eh, un pārējais institūcijas beidzot ir vienojušās par 2014.-20. gada DFS un ir nobalsots arī par uh, svarīgiem likumdošanas projektiem, piemēram, uh, investīciju fondu. Mēs uh, pārņemsim prezidentūras grožus no Lietuvas un, protams, mēs vēlamies arī izmantot jauno schēmu, uh, jaunu iespēju radīšanai. Eirozonas integrācija, jauna darba vieta radīšana, izaugsme, mobilitāte, jūrniecība, tās visas ir mūsu prezidentūras prioritātes. Mēs, protams, vēlamies jūsu atbalstu un mēs jaunajā programmēšanas posmā varam, protams, izmantot visus instrumentus, kas ir mūsu rīcībā. Es gribēju jums atgādināt, ka bija sarunas par jauno DFS, un tas eh, pirmo reizi notika balstoties uz Lisabonas līgumā atrunāto, un Eiropas parlamenta komiteja līdzdarbība arī bija izšķirīgi svarīga. Ņemot vērā kohēzijas politiku, Regi komiteja kopīgi ar referentiem un priekšsēdētāju patiešām uh, sniedza tādu nozīmīgu ārtavu, uzlaboja komisijas priekšlikumu, noslīpēja dažas daļas un dažus uh, punktus arī uh, palaboja, ņemot vērā to, kas notiek dalību valstīs. Protams, tas viss tika apraudzīt, aplūkots caur uh, 2020. gada stratēģijas prizmu. Eiropas komisija tagad var uh, sākt strādāt pie likumdošanas. Protams, ir vairāki likumdošanas priekšlikumi, un uh, Savienība tagad ir gatava doties jaunajā programmēšanas laikā, ņemot vērā programmēšanas uh, mērķus 2014. līdz 2020. gadam. Mēs, protams, visi labi apzināmies, Budžets ir apmēram 1% no IKP, runājot par saistībām, un tikai 0,95% no IKP eh, maksājuma apropriāciju izteiksmē. Un Eiropas Savienībā ir jāsaprot, eh, kādas izvēles veikt, eh, kurām politikas jomām pievērsis vairāk uzmanības un. Uh, veselu miljardu eiro var piesaistīt, izmantojot jaunos instrumentus, jaunos finansēšanas instrumentus. Es domāju, ka pateicoties jaunajam DFS, jeb daudzgad finanšu schēmai, ir iespējams uh, izmantot visas instrumentus un svīras, lai veicinātu sociālo koheziju, izaugsmi un uh, ilgtspējīgu attīstību. Protams, grūtos laikos šāda mērķa īstenošana ir vēl svarīgāk nekā līdz šim, jo dalību valstīm ir jāievieš aizvien stingrākas budžeta disciplīnas un priekšsēdētais kundze kohēzijas politika. Īstenībā ir eh, viena no galvenajām politikas jomām, kas var veicināt eh, izaugsmi un piesaistīt investīciju. Tātad eh, fondiem ir tagad dots jauns nosaukums - struktūra un investīcija fondi. Tas ļoti labi sasaucas ar fondu uzdevumu, jo kohēzijas politika aizvien biežāk tiek saistīta ar produktīvu uzņēmumu atbalstu. Šeit mēs vairs tik daudz nerunājam par tādu tīri struktūrālu atbalstu. Un, piemēram, Grieķijā mēs esam pārliecinājušies, ka uh, kohēzijas politika ir kļūst par ļoti būtisku investīciju instrumentu un ļauj piesaistīt jaunas, piemēram, privātas investīcijas. Un ir iespējams veidot tādu kritisko masu, ar kuras palīdzību sasniegt rezultātus. Mēs patiešām esam nenogurstoši strādājuši, lai nospraustu pietiekami konkrētus attīstības mērķus, ņemot vērā regulās noteikto, un, protams, mēs vēlamies eh, kaut ko arī sasniegt. Ir bijis konstruktīvs dialogs visos līmeņos, pateicoties tam mēs esam arī jau uh, sasnieguši savu darbu augļus un, protams, mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai izpildītu visus priekšnosacījumus, ņemot vērā to, kādas uh, korekcijas ir jāveic dalību valstu programmās. Otrās paaudzes uh, likumdošanas darbu mēs vēlamies uh, beigt īstenošanas, pielāgošanas sarunas, un tagad gribēju teikt, ka Grieķijas prezidentūra uh, centīsies uh, darīt visu, lai padomu un parlaments pēc iespējas ātrāk vienotos par solidaritātes fondu. Mēs uh, sazināsimies ar komisiju, ar visām uh, parlamentu komitejām un citām Eiropas uh, Savienības instancēm. Rezumējot, uh, priekšsēdētājs kundze vēlējos pieminēt vairākus notikumus, ko mēs uh, organizēsim tieši saistībā ar, ar reģionālo politiku. Ir plānota ministru konference un aprīļa beigās Atēnās eh, mēs to plānojam organizēt. Tur tiks runāts arī par makro, makroreģionālo eh, stratēģiju. Mēs to vēlamies darīt eh, kopīgi ar jūsu komiteju un 7. 8. februārī ir plānots eh, sasaukt izvērtēšanas darba grupu Atēnās un ir vēl virkni citu pasākumu, ko esam ieplānojuši organizēt nākamā gada laikā. Un es ceru, ka nākamgad šis eh, tik eh, svarīgais gads Eiropas vēsturē uh, Nesīs mums daudz panākumu, protams, ir uh, paredzēts arī Eiropas parlamenta mēlēšanas, domāju, ka daudzi vēlētāji būs aktīvi un ceru, ka Eiropu šī gūtā pieredze padarīs vēl spēcīgāku, radīsies jaunas darba vietas un tā kļūs par uh, vēl demokrātiskāku organizāciju. Paldies! Thank you very much. Liels paldies vēstniekam. Un Tagad došu vārdu komisāram Johannesam Hānam. Paldies, Danuta, dāmas un kungi. Äh, äh, Gribēju jūs sirsnīgi sveikt un domāju, ka šī ir patiešām izcila iniciatīva tikties ar dalību valstu parlamentu pārstāvjiem, apmainīties ar viņiem ar informāciju, pārdomām un Es skatījos, ka tika gatavoti atzinumi par likumdošanas iniciatīvām dalību valstu uh, parlamentos. Tagad jau ir pāri pār 600 iniciatīvām, un kādreiz to skaits bija vien pāris simti, un tas norāda, ka arī dalībvalstu parlamenti kļūst aizvien aktīvāki un eh, piedalās lēmumu pieņemšanas procesā. Uh, Nu, tas ir ļoti jauki, lai gan dažreiz uh, izskan kritika, ka viss uh, pārāk ieilgst, bet e, jāsaka, kas tiek iesaistīts aizvien lielāks spēlētāju skaits, un bieži vien demokrātija prasa daudz laika, bet uh, demokrātija ļauj piedalīties visiem, visiem. Um, šajā ēkā iebūvēt savu ķieģelīti, un es domāju, tas ir patiešām uzteikšanas vērts fakts. Un gribēju pateikties arī vēl kādam, un eh, jau pagājuši nedēļa pēc divgadīgām sarunām, tās bija ārkārtīgi intensīvas. Tātad gribēju pateikties eh, Danutai Hībnerei, priekšsēdētājai, referentiem un vairākām prezidentūrām, ja nemaldos eh, piecām pēc skaita, kas bija piedalījušās šajā darbā, ja mēs runājam par to, apsaimniekot un izmantot 325 miljārdus eiro, tad, protams, ir uh, jāpadomā, ko darīt, un noteikti mērķis attaisno līdzekļus. Mēs esam izveidojuši arī reformu, kas noteikti ir lielākā reģionālās politikas vēsturē. Reģionāla politika tika izveidota 60. gados, bet tas patiešām ir svarīgi jo mums ir jārēģē uz uh, pēdējā laika notikumiem, uz to, kas ir mainījies, un mums jau ir izdevies uh, profesora Hübnera tagad darbojas kā reģionālās komitejas uh, priekšsēdētāja, bet viņa bija man priekšgājēja, viņa kādreiz arī strādāja komisijā, un viņa drēbi pazīst ļoti labi. Un pateicoties arī tādam morālam atbalstam, arī no parlamenta puses. Mums pirmo reizi izdevās radīt tādu līdzekļu piesaisti konkrētiem mērķiem. Līdzekļi tika pakārtot Lisabonas mērķiem un dalību valstis varēja arī piedāvāt savus priekšlikumus un Jāsaka, ka tas jau ir atmaksājies. Reģionālā politika ir pats galvenais uh, tāds uh, politiku kodols, kas ļauj izmantot finanses un instrumentus, uh, Uh, lai pēc iespējas ātrāk sasniegtu 2020. gada izaugsmas mērķus. Uh, ir, protams, var cerēt, ka 28 dalība valsts vienlaicīgi sasniegs visus mērķus, nu jā, tie ir, tās ir uh, ilūzijas, protams. Tādēļ ir ļoti labi, ka ir iespējams visos 274 Eiropas reģionos eh, sekot šiem mērķiem, jo, protams, tie ir ļoti noderīgi, lai uzlabotu Eiropas Savienības konkurētspēju. Viens piemērs. Ja viens no mūsu mērķiem ir samazin, palielināt atjaunīgo enerģiju skaitu līdz 20% no kopīgā energo kokteļa, uh, un paaugstināt arī energoefektivitātes rādītājus. Tad mēs uh, runājam nevien par klimata pārmaiņu seku mazināšanu, jādomā arī par citiem aspektiem. Tie būtu nostatāmi līdzās. Iepazīstoties ar mūsu tirzniecības bilances struktūru, uh, 2012. gadā Eiropa tikai preču un pakalpojumu jomā varēja lielīties ar 315 vai 317 miljārdu eiro. Tātad eh, bija pārpalikums 315-317 miljārdu apmērā, bet ņemot vērā mūsu atkarību no trešo valstu energopiegādātājiem, šī plusa zīme pārvērtās par mīnus zīmu un uh, uzņēmumu cieta 105 miljārdu eiro zaudējums. Tātad tas ir arī viens no lielākajiem uh, problēma aspektiem, ka mēs esam tik eh, lielā mērā atkarīgi no izēvielām un eh, ņemot vērā diskusijas Ukrainā, mēs varam ļoti labi saprast, kā tas var ietekmēt lielu lietu gaitu, proti, kā eh, valsts ekonomikas ietekmē atkarību no izēvielām. Tādēļ, protams, mums ir jāmaina šie apstākļi. Protams, Eiropas teritorijā, Eiropas zemes dzīvēs nav tik daudz izēvielu kā citur pasaulē. Mums ir jāmaina kaut kas, mums tas ir jākompensē ar atjaunīgiem energoavotiem, izmantojot tos vairāk un biežāk. Tieši pilsētās visvairāk vajadzētu domāt par energoefektivitāti. Uh, ja eh, ēkas tiek modernizētas, sanētas, eh, siltinātas, tas, protams, eh, ļauj ietaupīt enerģiju, un tas noteikti nākotnē uzlabos arī tiešniecības bilanci. Lai sasniegtu šos mērķus, mēs vēlamies uzlabot arī savas pozīcijas starptautiskajā arēnā, jo jo mazāk būsim atkarīgi no citiem, jo spēcīgāk mēs būsim, jo pārliecinošāk mēs varēsim uzstāties uh, Uh, starptautiskajā tribīnē. Vai, piemēram, apvārsnes 2020, cik naudas tiek veltīts uh, izpētēji? Vorzugsweise Halbleitertechnologie. Protams, redzems ir vēl viens uh, problemātisks jautājums, un Eiropa nevar atteikties uh, no industrijas. Uh, Un ja mēs varē, nevarēsim uh, vairs uh, darboties industrijā, tad, protams, mēs kļūsim vēl vājāk. Mums ir jādomā par uh, to, kā uzlabot tehnoloģijas, kā samazināt atkarību no izēvielām, varētu izēvielas aizstāt, piemēram, ar jauniem materiāliem, izmantojot eh, mākslīgus materiālus, tas varētu arī paaugstināt mūsu neatkarību, vai mēs varētu arī, piemēram, radīt jaunus produktus, kam nav nepieciešamas šādas eh, konkrētas izēvielas. Un, protams, reģionāla politikas jomā nākotnē mums uh, vienmēr būs jāpatur acu priekšā arī apvārsnes 2020. Tad, kad Eiropā daudzās jomās uh, mēs redzam, ka notiek migrācija, notiek smadzeņu noplūde, gaišākie prāti dodas no viena reģiona uz otru. Piemēram, Lietuvā Kopš iestāšanās Eiropas Savienībā viņi ir zaudējuši 10% no iedzīvotāju skaita. Rumānijā šķiet iedzīvotāju skaits ir eh, samazinājies par diviem miljoniem. Tie cilvēki, kas dodas eh, darba meklējumos uz citām valstīm, tādēļ. Man, der Regionalpolitik gehen in diese Richtung. Tādēļ mums ir jāievieš pasākumi, lai uh, cīnītos pret šādu fenomenu. Un, protams, mums ir jāparūpējas par visas Eiropas mērķu sasniegšanu, uh, izveidojot ex ante priekšnoteikumus, lai finansējums, kas ir valstu rīcībā, patiešām nonāktu pareizajās rokās, un līgumos ir jāatrunā, kam tad šī nauda ir jāizmanto. Uh, Tas ir eh, ļoti būtiski un tas varētu arī uzlabot eh, projektu kvalitāti. Mēs, protams, eh, vēlamies, lai arī visi 274 reģioni paziņo, kur tad slēpjas to potenciāls, kuras ir visauglīgākās jomas, kurās investēt ja kāda valsts saņem infrastruktūras eh, finansējumu, piemēram, transporta jomā, tad nākotnē vairs nevarēs būt tā, ka mēs tikai visu laiku izpētīsim atsevišķus projektus. Sākumā ir jābūt stratēģijai tādai visaptverošai transporta stratēģijai, kur ir runāts par visiem uh, transporta veidiem, uh, ka stratēģija, kas integrē ostas, lidostas, dzelzceļu mm, un arī automaģistrāls, un ir jāizvērtē, cik veiksmīgi un pārdomāti ir šie investīciju uh, priekšlikumi protams, vēlējos sirsnīgi pateikties Eiropas parlamentam, arī Regi komitejai par to, ka jūs esat noteikuši tādas minimālās sliekšņu vērtības, lai noteikta līdzekļu daļa tiktu atvēlēta arī energoefektivitātei, atjaunīgiem energoavotiem un ekoloģisko normu ievērošanai, veicot zināmas investīcijas. Protams, eh, arī dalībvalstu deputātiem ir jāuzņem sava atbildības daļa, un tas nozīmē īstenošanu. Bieži vien mēs dzirdām uh, eh, lūgumu no dalību valstīm ļaut tām vairāk elastības un rīcības brīvības, un bieži vien rodas eh, priekšstats, ka uh, elastība nozīmē pilnīgi, nu, gandrīz vai anarhiju, brīvību darīt visu, kas vien ienāk prātā. Dalība valstis un reģioni, e, izmantojot mūsu piedāvāto ēdienkarti, var sagatavot ļoti labu ēdienu izvēli, ļoti labi meņū, bet uh, Eh, nevar arī šo ēdienkarti sastādīt bez pavāriem un, eh, piemēram, apkalpošā personāla. Mums ir jāsadarbojas visiem roku rokā, un pateicoties struktūra fondiem, tas būs arī iespējams. Bet, protams, vedot sarunas, eh, mums tas ir jāpatur prātā un ir pilnīgi visiem jāievēro spēles noteikumi, jo Tikai tādējādi mēs varēsim sasniegt savus visā Eiropā, nospraust, visā Eiropā nospraustos mērķus Eiropas nodokļu maksātāju vārdā, garantējot to, ka nauda tiek izmantota ar maksimālu atdevi, lietpratīgi un jēgpilni. Paldies! Thank you indeed very much, uh, Commissioner. And... Paldies komisāram, un tagad došu vārdu diviem referentiem, Eiropas parlamenta deputātiem. Pirmais uzstāsies uh, Lamberts Van Istelrojs un pēc tām Jānis Olbrihts. Paldies, Hubners kundze. Man ir patiesi prieks, ka es redzu šeit 15 kolēģis no eh, Reģionālās attī eh, attīstības komitejas. Un es to pieminēju tādēļ, ka nu, tā ir bijusi tā, tā tāda svarīga diskusija šeit parlamentā jau, jau ilgu laiku. Uh, Pirms apmēram pieciem gadiem mm, radās jautājums, vai kohēzijas politikai jāpaliek tādai, kāda tā ir, un vai mums ir jāiesaista visi Eiropas reģioni, vai arī vienkārši jāizdala eh, nauda un atbalsta nabadzīgākajiem reģioniem. Šīs diskusijas rezultāts ir tāds, ka jaunā reformētā kohēzijas politika attiecas uz visu teritoriju, ne tikai uz nabadzīgākajiem reģioniem, bet mm, uz visu teritoriju. Krīzes eh, laikā mums, eh, mums ir pievērojami pieaudzis bezdarbs ļoti daudzās Eiropas Savienības valstīs, un te ir vajadzīgs jauns risinājums Un tādēļ mums ir jā, jā, vēlreiz jāizvērtē principi un jāpieturas pie solidaritātes. Soli, šeit es domāju solidaritāti starp dažādām Eiropas Savienības eh, daļām, kas ir vairāk attīstīts vai arī atrodas grūtākā situācijā. Šobrīd vairākas Eiro, Eiro, E, vairākas Eiropas valstis e, zaudē daļu savu jauniešu, jo tie migrē uz e, tām Eiropas valstīm, kur viņi var nopelnīt vairāk. Piemēram, Portugālē šobrīd situācija ir diezgan skumja. Un tur šī attiecīgā politika nebija izvēlēta pietiekami veiksmīgi. Tā tas ir tikai piemērs. Portugālē ir vairāk automaģistrāļu uz vienu iedzīvotāju nekā Vācijā, un šobrīd desmit tūkstoši cilvēku pa pametuši šo valsti. Tādēļ mums ir jā, vēlreiz e, e, jāpārstrādā šī politika, un to mēs izdarījām. Valstu vadītāji Lisabonas stratēģijas ietveros ir devuši e, ļoti skaistus solījumus Proti, ka ir jānodrošina e, ļoti, e, ka Eiropai jākļūst pār visattīstītāko un izglītotāko reģionu. Tomēr tas tā nav noticis, jo neviens neuzņēmās atbildību tā pa īstam. Atcerieties, 2005. gadā e, Lisabonas stratēģija nevienam īsti neinteresēja. Un tādēļ mēs, mēs izveidojām daudz līmeņu pieju. Ja Eiropa vēlas būt videi saudzīgāka, Eh, piedāvāt vairāk darba vietu un, ja tā vēlas eh, būt intelektuāli pārāka, tad tād eh, Eiropas komisijai, atsevišķām valstīm un visiem pārējiem ir jāveido partnerība. Tad šī partnerības pieeja ir iestrādāta jaunajos ES regulās. Mums vajadzēja 80 trialogus lai vispār panāktu kaut kādu rezultātu. Nu, vai tad rezultāts ir labs vai slikts? Nu, tas ir drīzāk labs. Pirms viena gada mēs nebijām gatavi pieņemt citu scenāriju. Eh, tika sagaidīts, ka viss notiks tā, kā tas bija līdz šim. Tiks, iz, eh, piemēram, eh, tiek izsniegti līdzekļi, par kuriem ir panākta vienošanās, un vairs nekas nenotiek. Uh, Tomēr tagad ir izstrādātas eh, noteiktas tēmas, eh, pastāv šī tematiskā koncentrācija, mums ir partnerības eh, nolīgumi, un tas būs spēkā no turpmākos septiņus gadus. Te, ir, te es arī vēlos pieminēt viedo specializāciju. Tas ir tāds jauns jēdziens. Un tam ir ļoti ilga priekšvēstura. Ļoti daudzos reģionos bija pašiem savi inovāciju centri un iniciatīvas. Tomēr tad, kad Lisabonas eh, līgumā tika iekļauta teritoriālā kohēzija, mēs vēlējāmies apvienot Eh, tos reģionus, kuri, kuri, piemēram, nanotehnoloģijās vai citā jomā eh, ir pirmrednieki, atrodas citiem priekšā. Un mēs vēlējāmies, eh, lai viņas šīs savas iniciatīvas varbūt um, palīdzētu iztenot arī citās Eiropas daļās. Proti, mēs viens no otra mācamies gan mazo vidēju uzņēmumu līmenī, gan arī citos līmeņos ex ante nosacījumu ietvaros mēs esam uzlikuši par pienākumu katrai valstī piedāvāt savus tēmas, savus projektus, eh, klasterus un izveidot tādu kritisko masu, lai šos labās, labās prakses piemērus varētu eh, apkopot un īstenot citviet. Lisabonas stratēģija būtībā piedzīvoja neveiksmi, un tādēļ eh, bija jāsākas diskusijai ar eh, valstu valdībām. Tas nebija nekas, tas na, nebija nekas tāds, ko varētu atrisināt tikai ministru līmenī. Eh, š, ta, šai stratēģijai jā, šī stratēģija ir jāsagatavo sadarbībā ar reģioniem, ar reģionālajām pilsētām. Uh, apvārsnes 2020 pieci svarīgi fondi un, un daudz citi elementi ir šīs stratēģijas eh, pamatelementi. Mēs esam mēģinājuši saprast, kādai tad jābūt jaunajai politikai. Un nā, turpmāko gadu laikā tā būs jāīsteno. Varbūt tas ir tikai sākums, diskusijas sākums, varbūt jau nākamgad eh, mēs varēsim redzēt konkrētus rezultātus. Es ceru, ka eh, rezultāts būs daudz meitiecīgāka kohēzijas politika. Paldies, saka priekšsēdētāji, un pēdējo, eh, pēdējais eh, runātājs būs Jans Olbrihts, un viņš runās par Eiropas reģionālās attīstības fonda regulu. Paldies, priekšsēdētāji! Ļoti īsi! Jūs esat likumdevēji, un mēs esam likumdevēji. Mēs eh, darbojam, mēs strādājam ar dažādiem instrumentiem. Šajā gadījumā mēs strādājam pie regulām. Kā jūs ļoti labi zināt, regulas stājas spēkā nacionālā līmenī bez eh, jebkādas eh, īstenošanas, jeb transponēšanas. Tādēļ mums ir vajadzīga sadarbība ar valstu parlamentiem. Jo viņiem šīs regulas būs jāpieņem tādas, kādas tās ir. Mums ir uh, CPR regula un uh, Lambert uh, Nistēroja kungs ir viens no referentiem. Un tāpat arī uh, ir kolēģis atbildīgi par teritoriālo sadarbību. Vēlos uzsvērt uh, dažus elementus no teksta, kuri būt, kuri tiks eh, eh, iekļauti dažādos līmeņos šajā dokumentā. Vispirms mēs esam ieviesuši trīs reģionu veidus. Tie nav administratīvie reģioni, bet gan uh, reģioni pēc attīstības līmeņa - mazāk attīstīti, pārējais reģioni un attīstītie reģioni. Uh, šīs ir ļoti svarīgs sadalījums, jo īpaši konkrētām dalību valstīm jo daži reģioni ir pārgājuši no mazāk attīstītiem uz attīstītiem reģioniem, vai arī kļuvuši par pārejas reģioniem. Piemēram, Vācijā. Eh, Vācijā daži reģioni ir kļuvuši par attīstītajiem reģioniem. Šis sadalījums ir ārkārtīgi svarīgs, jo atkarībā no reģiona definīcijas tam tiks izvirzītas konkrētas prasības. Runājot par reģiona eh, tipu, tad tas saņem, eh, tad te ir un, tad eh, tur atšķiras koncentrācijas līmeņi. Piemēram, Azovī Polijā. Daži, daži reģioni tur pašlaik ir attīstītāki nekā noteikti Vācijas reģioni. Uh, Tātad te viss atkarīgs no koncentrācijas līmeņa, no 50 līdz 80 procentiem. Un te ir jābū, jāņem vērā vismaz divi tematiskie mērķi. Piemēram, inovācijas, IKT, energoefektivitāte, zemes emisiju līmenis vai tam līdzīgi. Tātad mēs eh, esam ieviesuši minimālo energoefektivitātes līmeni katram līmenim. Mazāk attīstītu reģionu gadījumā tas ir vismaz 12 procenti. Tomēr šīs eh, procentuālais īpatsvars var tikt paaugstināts. Eh, Pārējais reģionu gadījumā tas būs 15% un eh, attīstītāk reģionu gadījumā 20% robeža. Ir ļoti svarīgs ieguldījuma veids, kurš būs pieejams konkrētajam reģionam. Mēs uh, esam izstrādājuši dažādas ieguldījumu tipus. Eh, es nevarēšu jums pastāstīt detalizētāk, jo man ir tikai piecas minūtes. Tomēr jums ir uh, noteikti jāizlasa šis sadalījums ļoti rūpīgi, lai jūs uh, varētu valstu parlamentiem uh, paskaidrot, kā tas ir īstenojams valstiskā līmenī. Jo, ja šeit pastāv nepareiza interpretācija, tad tas var radīt problēmas nākotnē. Un pēdējais elements. Uh, šeit uh, runāt par, tā, vēlos runāt par ilgspējīgām uh, uh pilsētvidas aktivitātēm. Uh, te ir tādas īpašas prasības uh, un tiks izmantotas jaunas metodes līdzekļu piešķiršanai. Eh, šie ir jauni kohēzijas politikas elementi. Un tādēļ ehm, vēlos pievērst jūsu uzmanību tam, ka likumdošana Eiropas līmenī kohēzijas politikas kontekstā ir ārkārtīgi detalizēta. Eh, tas tie, tie nav tikai eh, nu, tādi, tāda ūdens liešana, te ir konkrētas tehniskas detaļas. Un tās eh, nevajadzētu interpretēt nepareizi, lai izvairītos no kļūdainas kohēzijas politikas. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad došu vārdu kolēģiem, kur vēlas izteikties. Sāksim diskusiju. Ja jūs vēlaties pieteikties eh, un uzstāties, tad lūdzu dariet to tagad, lai mēs varam sadalīt laiku. Tāpat vēlos uh, aicināt izteikties eh, kolēģis no Eiropas parlamenta, ja viņi vēlas izteikties. Pirmais pārstāvis no Austrijas, Pila Huberkungs, Volgangs eh, Huberkungs no Austrijas. Es atrodos šeit, saka runātājs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, visas runas bija patiešām interesantas. Gribēju arī pateikt labdien eh, komisāram. Un, protams, sirsnīgs paldies arī, ka uzaicinājāt dalībvalstu parlaments uz šo sanāksmi. Komisārs runāja par iespējām gan darba tirgu, gan lai uzlabotu ES konkurētspēju. Komisāra kungs pieminēja arī energoavotus, tajā skaitā atjaunīgos. Man ir vairāk jautājumi. tika minēti vairāk jautājumu, jūs runājāt par automaģistrālēm Portugālēm. Es varu minēt kādu labu piemēru Grieķijā, kur apmēram 30 tūkstoši jauniešu ir atgriezušies atpakaļ lauku reģionos un ir uzsākuši mazus projektus. Tieši tādēļ vēlētos runāt mazo uzņēmumu vārdā, jo, ja tiek runāts par investīcijām, jāpadomā arī par racionalizēšanu un to var, tas var uh, samazināt nodarbinātību. Es šeit runāju tieši arī par lauksaimniecības sektoru. Uh, Ja ir augsti bezdarba rādītāji, tas ir visai bīstami. Es gribēju vaicāt, cik lielā mērā diskusijās jūs esat runājuši par partnerības nolīgumiem un vai komisija ir izvērtējusi to, kā šie projekti ietekmē nodarbinātību un kā to attiecināt uz investīciju programmām, kā to kvantificēt. Domāju, tas ir patiešām svarīgi. Tālāk runājot par pašu deputātu lomu. Jā, paldies, ka jūs uzrunājāt arī mūs, bet gribu teikt, ne vienmēr ir vienkārši piespiest atbildīgās ministrijas Eh, sniegt pietiekam daudz informācijas parlamentā par dažādām paredzētām programmām. Tātad es eh, do, gribētu piedāvāt, ja tiek kaut kas īstenots, tad partnerības līgumi tiek apspriesti un pieņemti galu galā arī dalību valstu parlamentos. Tādējādi visi uh, spēlētāji, visas interesētās puses būtu iesaistītas darba procesā no pirmās dienas līdz pat pēdējai. Ja ir eh, kādi priekšlikumi, kā mēs varētu aktīvāk piedalīties darbā, tad, nu, protams, ar prieku tos uzklausīsim. Thank you very much from the Netherlands, Anvi. No Nīderlandes Anvi Lukas. Thank you, Chair. Let me start by thanking you for the invitation. Paldies. Gribēju pateikties par uzaicinājumu. Uh, Protams, ir ļoti labi, ka mēs varam šeit apmainīties viedokļiem ar citiem kolēģiem no citām valstīm. Uh, Piemēram, eh, Nīderlandes parlamentā viesi var uzteikt, izteikties pirmie, nu tas par eh, procedūru, un esmu patiešām pateicīga, ka šeit ir ievēlēta tāda pati procedūra, un es ceru, ka citas komitejas arī uh, sekos šim piemēram un iedrošinās pārējos kolēģus atļaut izteikties pirmajiem viesiem, un pēc tam atļaus runāt uh, EP deputātiem. Vienošanās par kohēzijas politiku ir veltīta inovācijām un uh, informācijas, kā arī zināšanu apmaiņai. Protams, ar galveno mērķi padarīt Eiropas Savienību konkurētspējīgāku. Un mūsu valdība vēlas samazināt eh, struktūru fondu un KLP līdzekļus, bet eh, palielināt līdzekļus izpētēm, inovācijai un izglītībai. Mūsu apakšpalāta parlamentā ir eh, ļoti apmierināta ar apvārsnes 2020. gada Mm, programmu un labāku mērtiecīgāku kohēzijas fondu izmantošanu. Reģioni visā Eiropā patiešām var veidot izaugsmu, kas balstīt uz zināšanām. Gribēju patīkties manam uh, tautietim eh, Lambertam Van Nisarojam, pateicoties, kura ieguldījumam ir, eh, esam nonākuši pie tāda rezultāta. Mēs vēlamies radīt iespējas, nevis kompensēt vājās vietas. Tādēļ mēs uzskatām, ka struktūra fonda līdzekļi ir jāsamazina vēl vairāk. Mums patīk makroekonomiskie nosacījumi, kas ir eh, sakņot šajā politikā. Paldies! Thank you very much for respect. Paldies, ka nerunājāt ilgāk, kā paredzēts, un tagad eh, došu vārdu Karlos Kostas kungam no Portugāles. Obrigado, Presidente. Cumprimento os membros da mesa. Também eu distingo esta excelente iniciativa que aproxima Parlamento Europeu. Paldies! Es vēlētos teikt, ka apsveic šīs iniciatīvas un eh, šo te iespēju uh, strādāt kopā dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem un uh, Eiropas parlamentām. Portugāles parlamentā mums ir, mēs uh, ļoti uh, stingri un cieši sekojām sarunu gaitai un īpaši sarunām par daudzgadu finanšu uh, schēmu Protams, ka ir vērts e, visu e, šo te sistēmu, tā teikt, e, uzbūvēt un atbilstoši iedarbināt. Ņemot vērā to, ka nepārtraukti pieaug bezdarba līmenis īpaši jaunu cilvēku vidū un, diemžēl, arī nabadzība padziļinās. Un tas e, īsti nav savietojams ar uh, tādu vīziju vai nākotnes reģē, redzējumu par to, kādai vajadzētu būt Eiropai. Es piekrītu, uh, ka izaugsma darba vietas ir prioritāte. Un tādēļ vēstījums, kas nāks no manas puses un no Portugāles puses, mums tiešām ir jātri jāaiziet cauri atsevišķu projektu pieņemšanas un apstiprināšanas fāzēm. Uh, bet tāpat laikā tas viss ir jāizdara labā kvalitātē un saulaicīgi. Nevar eh, pieļaut, ka operatīvās programmas stāsies spēkā tikai 15. gadā, tam jāsāks 14. gadā, finansējums ir jānodrošina uz uh, to brīdi, un iedzīvotājiem ir pēc iespējas ātrāk jāsajūt šo institīvu ietekme. Uh, Un e, mēs esam e, priecīgi piedalīties šajā procesā. Tālāk došu vārdu Spānijas pārstāvim senatoram Hernandesam. Paldies, priekšsēdētāji! Mums ir liels gods e, būt šeit un piedalīties šīs komitejas darbā pārstāvot Spānijas eh, parlamentu eh, ar savu, kopā ar savu kolēģi no Sociālistu partijas, Senādo kungu. Šī komiteja risina uh, virkni problēmu, kas ir saistītas ar izaicinājumiem šīs politikas īstenošanā, un mēs esam priecīgi, ka varam līdzdarboties šajā uh, procesā. Es uh, aicinu visus komitejas eh, locekļus un priekšsādātāju biežāk organizēt šādu veidu tikšanās, jo labas attiecības eh, starp eh, dalībvalstu parlamentiem un Eiropas parlamentu ir ārkārtīgi svarīgas un arī liederīgas. Vēlētos uzsvērt to, cik ļoti svarīgos kohēzijas politikas aspektā ir attālinātie reģioni. Es pats pārstāvu vienā, vienu šādu reģionu un e, nevajag uzlūkot e, atbalstu attālinātiem reģioniem kā kaut kādu žēl, žēlstības dāvanu. Tā drīzāk ir objektīva vajadzību apvienāšana, kas e, palīdz izlīdzsvarot noteiktas specifiskas iezīmes, kas raksturīgi šiem reģioniem. Kā es jau sacīju, tā ir nepieciešamība, tā nav nekāda žēlstības dāvana vai plašs žests nedrīkst aizmirst par sociālās ekonomikas pamatprincipiem. Bez sociālas ekonomikas mēs par uh, atbilstošu kohēziju nemaz nevaram runāt. Mēs vēlamies veicināt sociālo ekonomiku un tās attīstību šajos laikos, kad tā var spēlēt vitāli svarīgu lomu. Un tas ir uh, pilnībā saskaņā ar apvārsni 2020 jo nabadzība un sociālā atstumtība ir vislielākais risks, un mēs vēlamies eh, cilvēkus maksimāli izvilkt no šādām situācijām. Eh, jāņem vērā eh, īpaši attālinotos reģionus, tiem vajadzīgs vairāk kohēzijas, nevajag uzskatīt to par žēlstības dāvanu, ir vajadzīgs vairāk šādas te tikšanās mums visiem kopā Eh, jānodrošina saskaņošana ar eh, apvārsni 2020 un sociālā ekonomika. Jā, paldies, došu tagad vārdu savam kolēģim eh, Haralampo Samangu Rakisa kungam no Eiropas parlamenta. Priekšsēdētājs kundze, es ļoti uzmanīgi klausījos kolēģu runās Un Hāna kunga uzstāšanās patiešām bija tāda ļoti apgaismojoša. Mums ir bijuši uh, vairāki trialogi, mums ir bijušas sarunas par šiem jautājumiem, un te varētu uh, izdarīt secinājumus, ka kohēzijas politika vairs nepastāv. Nu, punkts. Tādas kohēzijas politikas, ko mēs uh, pazinām līdz šim, vairs nebūs nevienu vairs neinteresē, vai zinām reģiona attīstās, un citi tajā pašā laikā vārguļo. Man iztelroja kungs, vai jūs zinat, ka nākamo piecu gadu laikā vēl vairāk palielināsies atšķirības starp ES reģioniem? Vai kāds to ir uh, aprēķinājis, vai ir kaut kādas programmas? tam visam vajadzēja novest pie konverģences, bet tādu pētījumu jau nav, un to nav iespējams veikt kam dēļ, jo šīs programmas ir radījušas vēl lielāku dažu eh, reģionu nošķirtību, tie tiek atstumti no Eiropas Savienības vienkārša iemesla dēļ. Hāna kungs teica, ka viena no Eiropas galvenajām problēmām ir atkarība no energoresursiem un e, derīgiem izrakteņiem, bet ir daudz valstu, kas ražo ļoti maz, bet tās varētu ražošanu paaugstināt. Nistelroja kungs, jūs runājāt par īspēti, industriju, par to, ka ir jāsadarbojas dažādiem reģioniem. Tas kādreiz notika. Un visas programmas bija veltītas tam, lai e, produkcija, ražošana tiktu saistīta ar īspēti. Un kas tad gal galā notika? Uh, Dažos reģionos, kur darbs ir visai lēts, eh, tur gāja viss labi, bet Portugālē, Spānijā, Grieķijā tā tas nebija. Un es domāju, ka situācija vēl tikai pasliktināsies. Un beigās varu teikt, ka mēs te varam sāpņot, būvēt kaut kādas gaisa pīlis, franču un vācu Uzņēmumi ir guvuši lielu pēļņu arī Grieķijā, bet bija plūdi, un tad cil daudz cilvēki noslīka uh, Grieķijā, jo tur nebija normāli izbūvētu ceļu, un tad, kad uh, vienkārši uh, pārā, ir pārāk liels lietus gāzes, tad uh, ceļi pārplūst un cilvēki savā mašīnā noslīgs. Tas ir netālu no Rodosas. Cieta arī skolas. Un jāsaka, problēmas ir tikai sāsinājušās. Cilvēki kļūst nabadzīgāki, tiek atstumti, paliek bez darba, un tas viss tikai pasliktināsies. Paldies! Thank you uh, very much. Now I'd like to move... Liels paldies! Tālāk uh, no Dānijas parlamenta Enkers kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Paldies par iespēju piedalīties šīs dienas sanāksmē. Tad, kad fondi tiek sadalīti starp dažādām dalībvalstīm, ir svarīgi to darīt eh, saskaņā ar modeli, eh, kurā tiek ņemt vērā visi lauku reģioni, arī reģioni dalību valstīs, kuras it kā ir bagātākas, bet eh, atlikušākie reģioni arī bagātajās valstīs sastopas ar tām pašām problēmām, kā jebkurā citā valstī jo, ja, piemēram, piešķīrums ir atkarīgs no IKP uz vienu iedzīvotāju uh, valstī kopumā, uh, nu, tad uh, nabadzīgākām valstīm ir lielākas priekšrocības, jo, bet, kas attiecas uz lauku reģionu, tātad, pamešanu, attīstības trūkumu un tā tālāk. Šīs visas problēmas ir raksturīgas arī e, pārtikušāko valstu tālākiem lauku reģioniem. Un tāpēc finansējumu vajadzētu piešķirt saskaņā ar modeli, kas ļauj ņemt uh, vērā atsevišķa reģiona raksturojumu, varbūt nevis tik daudz valsts uh, raksturojumu, piemēram, izglītības jomā. Uh, Mm, ir jāņem vērā tas, cik liela ir urbanizācijas pakāpe, kāda ir nodarbinātības skaitļi, lai mēs varētu visām dalību valstīm eh, risināt eh, eh, reģionālās problēmas nu, tādā vienlīdzīgākā veidā. Paldies! Čehijas senāta pārstāvis Ristričkungs. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties e, Čehijas parlamentu vārdā par uzaicinājumu šo sanāksmi un e, kā senāta komitejas pārstāvis, e, reģionālas attīstības komitejas pārstāvis un Visačins reģiona pārstāvis. Es gribu teikt, ka ne tikai valdības, bet arī reģioni šeit tiek pārstāvēti. Priekšsēdētājs kundze, jūs teicāt, ka ex-ante nosacījumi ir svarīgi, lai veidot efektīvu attīstības, reģionālas attīstības politiku. Citi runātāji minēja ko līdzīgi, arī komisārs Hāns to sacīja. Viņš sacīja, ka visam vajag veltīt atbilstoši daudz laika. Bet es vēlētos minēt vienu problēmu ar ko mēs saskaramies eh, tad, kad mēs vedam sarunas par partnerības nolīgumiem. Daži ex-ante nosacījumi ir saistīti ar Eiropas direktīvām, kuras eh, tiek pārnestas nacionālajā, transponētas nacionālajā likumdošanā. Un ja komisija nepiekrīt tam eh, vai apšāba, ka eh, šī transponēšana ir notikusi pareizi, eh, dalība valsts var saņemt sankcijas no komisijas puses vispirms. Komisija sūta vēstuli, ļaujot atbildēt, kādēļ nav veikta atbilstoša tiesību aktu transponēšana. Un ja dalība valsts atbild, ka saņēmusi termiņu pagarinājumu, mēs sastopamies ar problēmu, kā Hāna kungs teica. Un problēma ir tāda, ka, ka komisijai nav e, noteikti termiņi, e, tad noteikts termiņš, kurā ir jāatbild uz tās vēstuli. Tātad, ja e, kāda valsts e, ne pārceļ direktīvu, piemēram, par energoefektivitāti un ex ante nosacījumiem saulēcīgi. Tad šie ex ante nosacījumi tiks attiecināti, piemēram, uz celtniecības nosacījumiem 2016. gadam. Bet, ja nav noteikts šis te termiņš atbildes sniegšanai, tad e, faktiski nevar nodrošināt tādu atbilstošu dialogu. Es e, runāju ar Vlasaka kungu un jautāju, vai mēs kaut kā šo situāciju nevaram atrisināt. Jo, ja valstī ir noteikts termiņš, tad arī komisijai kaut kādu termiņu būtu jāievēro. Nu, to es vēlējos teikt par šo jautājumu. Tas tiešām mums rāda patiesas problēmas. Uh, sarunās par partnerības nolīgumiem, īpaši runājot par eksante nosacījumiem un termiņiem 2016. gadā. Bet, ja komisija nav noteikts termiņš atbildēt uz mūsu atbildēm, nu, tad es nezinu, kā turpināt. Tālāk vēlreiz Spānijas pārstāvis Mančādo Lacano. Lūdzu, paldies priekšsēdētājiem. Mēs analizējam kohēzijas politiku, ņemot vērā krīzes situāciju, kura izposta Eiropas reģionus eh, visdažādākajā veidā. Eh, dažās valstīs notiek smadzeņu aizplūšana, citās, citas valsts savukārt iegūst no šīs smadzeņu ieplūšanas. Mums jāvirzās tuvāk 2020 eh, stratēģijas mērķiem, un, eh, lai cik pārsteidzoši tas nebūtu, šī krīze ir likusi dažām valstīm atcerēties tādus vārdus kā nabadzība, uh, smadzeņu aizplūšana. Mēs esam dzirdējuši ārkārtīgi e, kaismīgu aicinājumu no Grieķijas parlamenta pārstāvja, e, no Grieķijas pārstāvja Eiropas parlamentā. Nu, paties kohēzija ir e, iespējama tikai ievērojot patiesu soc, solidaritāti. Un nevajadzētu makroekonomiskos nosacījumus vienkārši atstāt pašplūsmē. Reģionu reģioniem vajadzētu tiešām saprast, ka viņiem ir iespējas attīstīties eh, pateicoties kohēzijas politikai. Tas ir ļoti svarīgi, lai izveidot tādu Eiropu, kādu mēs visi vēlamies redzēt, un es domāju, ka mēs visi vēlamies pilsoņu Eiropu un reģionu Eiropu. Ja mēs makroekonomiskos nosacījumus nevaram pareizi interpretēt, tad tās grūtības, kurās esam šobrīd, tikai pieaugs mums būtu jāsāk izējot no tā, ka e, dalībvalstu tautsājumniecības neņemot vērā tikai makroekonomiskos cipars, bet arī cilvēku uh, e, resursu attīstības indeksu un tā tālāk. Es vēlētos uzdot komisāram vienu jautājumu. Vai jūs prāt būtu iespējams interpretēt makroekonomiskos nosacījumus eh, tādā elastīgā veidā, lai arī uh, Dienvidvalsts varētu gūt labumu. Tālāk uh, Ungārijas parlamenta pārstāvis Sekeša kungs lūdzu. Un lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Eh, labdien, eh, komisāri! Pēdējie divi ar pus gadi ir bijuši ārkārtīgi smagi. Mēs uh, esam ļoti daudz strādājuši, lai panāktu to lēmumu, uh, kas tika pieņemts pagājušajā nedēļā. Komisija uh, ir, eh, ir pētījusi, kāda ir situācija ar līdzekļu sādali eh, attiecībā uz lauksaimniecības fondiem, un es vēlos apsveikt komisiju ar paveikto. Eh, man prieks, ka ir iedalīti 35 miljoni turpmākajam periodam. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgs periods, lēmums. Eh, līdz ar to mainīsies eh, nacionālais finansējums no 75 līdz 85 procentiem. Eh, un tās viss attiecas uz turpmāko periodu. Ungārija ir pārliecināta, ka 60% no resursiem būs jāizmanto uh, atgūšana, uh, ekonomiskās uh, atgūšanās aktivitātēm un jaunu darba vietu radīšanai. Darb, bezdarbs Ungārijā ir pazeminājies, un tā, šis lēmums ietekmējis arī dažādu situāciju reģionos. Budapeštas reģionā un konkrēti peštas da daļā ir notikušas izmaiņas finansējuma ziņā, un tagad finansējuma apjoms ir uzlabojies. Tiks iztērēta 1200 forinti. 1200 forinti attiecīgajā budžeta līnijā. Un tiks uh, iestenotas jaunas, jaunas programmas. Uh, uh Ungārija īstenos uh, astoņas programmas. Man, ārkārt, man liels prieks, ka ir uh, uzlabota vides aizsardzības joma, uh, jo īpaši ūdens uh, aizsardzība no piesāņojuma. Un tā ir ārkārtīgi pozitīvi, ka Eiropas Savienība ir īstenojusi visas šīs svarīgākās iniciatīvas. Eh, jo, piemēram, tādas valsts kā Ķīna un ASV vēl nav tikušas tik tālu šajā jomā. Eh, tāpat arī eh, nākamajām paudzēm prioritāras jomas ir pārtikas drošība. Mums ir jāvirzās ilgspējīgas attīstības virzienā un tāpat jārada jaunas darba vietas. Vēlos uzsvērt, ka Ungārijas pārstāvis, kā Ungārijas pārstāvis, kas eh, jau iepriekš strādāja šeit parlamentā, ka mums ir jāvēlta vairāk eh, pūļu eh, pēt, pētniecībai un jāizstrādā patenti, savi patenti Eiropā. Ļoti bieži citi pasaules reģioni šajā jomā ir aizteigušies mums priekšā, un tādēļ mums ir jāsaru, jāsaņemas. Eh, Ungārijas ekonomika ir piedzīvojusi bezdarba samazināšanos. Tas noticis pēdējā laikā. Eh, un, un tagad defici, budžeta deficīts ir 3%, kas ir, eh, tas nozīmē, ka Ungārijas valdība ir spēlus, spērus nopietnu soli uz priekšu. Rezultāti ir ļoti iepriecinoši, un mēs domājam, ka nākotnē rezultāti būs vēl labāki. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies. Tagad Eiropas parlamenta vārdā Rumānijas eh, pārstāvis Mātuls kungs. Vēlētos izteikties pavisam īsi un neatkārtot to, kas jau ir teikts. Eh, likumdošanas pakete nākošajam finansēšanas periodam visbeidzot ir apstiprināta, kohēzijas politika uh, Eh, politikai jāsāk darboties pēc iespējas ātrāk, lai pierādītu tās efektivitāti. Es vēlētos vērsties pie diviem aspektiem, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, īpaši mazāk attīstītiem reģioniem Eiropas Savienībā. Mm, runājot par secinājumiem eh, progresa ziņojumā 7 un 8 kā arī ziņojumā, kas ir veltīts finanšu programmas īstenošanai līdz 2013. gadam, var nonākt pie secinājuma, ka ekonomikas un finanšu krīze ir apturējusi konverģences procesu vai pat pavērsusi to atpakaļ. Un, diemžēl, eh, atšķirības starp reģioniem ir vēl tikai eh, sāsinājušās. Un tas ir eh, pēc perioda, kad ilgākā laika posmā ir samazinājies IKP uz iedzīvotāju un nodarbinātības līmeni. Nu, mums Eiropas institūcijām, kā arī dalībvalstu parlamentiem un valdībām vajadzētu koncentrēties uz divām svarīgākajām lietām - uz partnerības nolīgumiem Un es vēlētos jautāt, kāda ir situācija attiecībā uz partnerības nolīgumiem ar dalībvalstīm, jo tiem būtu jāstājas spēkā ar 2014. gada 1. janvāru, tāpēc es gribu sākt zvanīt trauksmu zvanu par to, cik gatavi ir šie partnerības nolīgumi. Tālāk alternatīvie instrumenti, alternatīvu finansēšanas instrumenti. Uh, E, vidēja un ilgtermiņa ekonomiskai attīstībai. E, tie ir īpaši pazīstami. Jaunajās dalībvalstīs e, faktiski krīze ir nobloķējusi visus šos alternatīvos finansēšanas instrumentus. Mums tas ir vienkārši jāatzīst. Bankas ir no krīzes paglābtas, taču uh, Jautājums, vai tad šīs bankas un šīs finanšu institūcijas tagad vēlas atbalstīt un glābt eh, ekonomiku tajās valstīs, eh, kurās pašas bankas ir tikušas izglābtas, lai valstis varētu eh, veiksmīgāk izkļūt no krīzes. Es domāju, arī šis aspekts ir ļoti svarīgs. Un uh, Mūs tas satrauc, un es domāju, arī dalībvalstu parlamentāriešiem eh, vajadzētu par to satraukties. Komisija nu pat ir nāks klajā ar ziņojumu, kas eh, risina tieši šo jautājumu - Eiropas ekonomikas ilgtermiņa finansēšanu. Un visbeidzot vēlētos apsveikt visus tos, kas ir strādājuši pie šīs likumdošanas pakotnes. Un tālāk došu vārdu Itālijas pārstāvjiem Tomaso Kurro. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos pateikties eh, tiem, kas ir organizējuši šo te senāksmi, kas ir lieliski iespēja palūkoties uz kohēzijas politikas attīstības nākotnē Eiropā fondi, kohēzijas politika finansējums ir liels, liela daļa no Eiropas Savienības budžeta, un tieši tādēļ kohēzijas politika ir strateģiski īpaši nozīmīga. Uh, Eh, Eiropas Savienības politikā. Izkļūstot, lēnām izējot no ekonomiskās krīzes, daudzas valstis atkal piedzīvo ekonomikas kritumu, kas uh, nav pārāk tālu. Un uh, Finanšu uh, schēma 2000, periodam no 2014 līdz 2020 gadam ir, uh, diemžēl, finansējums samazinājums. Un tas, uh, tā nav laba ziņa, ņemot vērā jau tā uh, pasliktinošos uh, dzīves līmeni. Jo gal galā, uh, ja mēs vēlamies sasniegt Eiropas uh, Savienības politikas mērķus, uh, tad uh, ir jāņem vērā uh, atšķirības un iespēja tās izlīdzināt. E, Itālijā ir milzīgas atšķirības attīstības ziņā starp uh, ziemeļu un dienvidu reģioniem. Uh, mēs esam neto maksātāju valsts jau daudzus gadus, un tomēr arī mums ir uh, reģionāls problēmas. Svarīgi ir turpināt strādāt likumdošanas un politiskā līmenī, lai varētu uh, Eh, pēc iespējas eh, veiksmīgāk finansēt kohēzijas politiku. Mums ir virkne instrumenti, eh, kas ir mm, domāti ražošanas veicināšanai, un ir tādi līdzekļi projekti, kas ir domāti infrastruktūras attīstībām, šos līdzekļus vajadzētu nodalīt. Uh, mūsu valdības arī cenšas uh, panākt labāku kontroli mm, par Eiropas Savienības līdzekļu labāku uh, izlietojumu, labāku kontroli. Mums ir virkne instrumentu, ko mēs varam piemērot, kā, teiksim, sankcijas gadījumā, ja notiek neatbilstoša līdzekļu izmantošana. Mums ir, protams, noteikts arī kaut kādas prioritātes un līdzekļu apjoms, kas ir paredzēts eh, katras, katrai prioritātei. Eh, Pašas lielākās, protams, ir eh, ražošanas attīstīšana un darbvietu veidošana, bet mūs uztrauc eksante nosacījumi. Mm, līdzīgi kā to jau minēja iepriekšējā runātāja, īpaši tie, kuri uzskata, uh, makroekonomiskos un finansēšanas nosacījumus par uh, būtisku faktoru. Ir skaidrs, ka ja valstī rodas grūtības e, šo te makroekonomisko e, mērķu sasniegšanā, uh, tādēļ, ka joprojām turpinās ekonomiskā krīze, arī daļēja uh, Eh, resursu nepietiekamība kohēzijas politikas realizācijai var apdraudēt makroekonomisko situāciju, un līdz ar to radīsies apburtais loks, un valstī būs ļoti grūti atvesaļot savu ekonomiku. Es domāju, ka vajadzētu atgriezties pie šī punkta, lai rastu saprātīgu risinājumu dalību valstīm kuras eh, varbūt atrodas šāda riska priekšā. Un es vēlētos arī minēt stabilitātes pakta kritērijus. Tie ir ārkārtīgi svarīgi. Es nevēlos uh, lai eh, šajā tā sarežģītajai situācijai tiktu pievienotas vēl papildus prasības. Mums vajadzētu likvidēt eh, lielās atšķirības, kā to minēja Grieķijas delegāts. Tālāk došu vārdu Latvijai, eh, vārds Ozols kundzei. Priecājamies par šo iespēju paust savu viedokli starp parlamentu sanāksmē. Uh, Eiropas Savienības izaicinājums ir nodrošināt dalību valstu stabilu izaugsmi un kohēzijas finansējums ir būtisks instruments nodarbinātības un konkurētspējas veicināšanai, tas ir skaidrs. Tādēļ atbalstām ir pieeja finansējumu koncentrēt Eiropa 2020 mērķu sasniegšanai, sasaistot to arī ar sasniegto rezultātu stingru vērtēšanu. Saprotama ir arī pieeja, ka nacionālā budžeta finansējums nevar būt tikai līdzfinansējums Eiropas Savienības mērķu atbilstošajām aktivitātēm. Ir jābūt dalību valstu skaidram plānam, kā nacionālais budžets un tā finansējums un pasākumi papildinās kohēzijas finansēto projektu un pasākumu plānu. Tomēr kolēģi jāatceras, ka kohēzijas finansējuma uzdevums ir iespējami īsā laikā mazāk attīstīto reģionu un valstu attīstības līmenī nodrošināt uh, Eiropas Savienības vidējām attīstības līmenim. Un šeit jāsaprot, ka visiem neder viens universāls risinājums. Tādēļ kopējā Eiropas Savienības mērķu ietvarā ir jāspēj būt elastīgiem ņemot vērā katras dalībvalsts nacionālās intereses un prioritātes, īpaši gadījumos, ja par tām ir vienojusies ne tikai sabiedrība, bet arī politiski atbildīgs parlaments. Latvija, protams, ne bez trūkumiem, bet uh, ir parādījusi, ka veiksmīgi ir tikus galā ar 2008. un 2009. gada krīzi un lielā mērā tieši tādēļ, ka ir pratusi gudri un prasmīgi izmantot Eiropas Savienības finansējumu. Arī nākamajam plānošanas periodam Latvija ir izstrādājusi un Nacionālajā parlamentā apstiprinājusi savu Nacionālo attīstības plānu, kas ir uh, plānošanas dokuments ievērojumā sasaistē ar Eiropa 2020 stratēģiju. Un, uh, Šajā plānā strateģiskais redzējums ir balstīts uz trūkumu un vajadzību detalizētu analīzi, savukārt risinājumi, tā skaitā es vēlos uzsvērt, ka ieguldījumi infrastruktūrā, kas ir paredzēti šajā plānā, ir vērsti uz efektīvu, ilgspējīgu attīstību un rezultātiem. Uh, Tādēļ mēs vēlamies uzsvērt vēlreiz šo nacionālo interešu uh, ņemšanu vērā un ceram uz veiksmīgu sadarbību ar Eiropas komisiju partnerības līgumu sarunās, lai savlaicīgi varētu šo partnerības līgumu noslēgt un uzsākt uh, ES fondu veiksmīgu apguvi. Paldies! Thank you very much. The last speaker from Paldies. Tagad No Horvātijas uzstāsies Ženko Panden kungs, lūdzu. Pozdrav svima, zahvaljujem na pozivu. E, u prvom redu zaželio sam se javiti za raspravu ponukom govorima gospodina Karoblisa i gospodina Hana. Svojim govorima postavili su buduće odrednice. Paldies. Domāju, ka iepriekšēji runātāji jau runāja par kohēzijas politikas vadlīnijām. It sevišķi padomājot par Eiropas Savienības energo neatkarību. Horvātija ir pēdējā iestājusies Eiropas Savienībā visnesenāk. Es gribētu parunāt par eh, manām prioritātēm, kas, protams, ir visas valsts prioritātes. Un tās varētu sasaukties ar tādu lielāku ietveru, ko pieminēja jau citi runātāji. Uh, Kohēzijas politikai, protams, vajadzētu pirmām kārtām ietekmēt ekonomisko izaugsmu un darba vietu radīšanu. Tādēļ galvenokārt prioritāri ir jāplūko tie projekti, kas var radīt jaunas darba vietas, lai varētu izvairīties no smadzeņu noplūdes. Protams, ir jāuzlabo arī šo valstu IKP, tas būtu gan valstu, gan ES interesēs. Tie varētu būt struktūrāli projekti, uh, Un ar to palīdzību uh, galvenokārt tiešām, kā jau minēju, vajadzētu radīt jaunas darba vietas un ekonomisko izaugsmi. Ja runājam par Eiropas Savienības neatkarību no trešo valstu energo piegādes, mēs taču visi saprotam, ka tāda prasība ir nepieciešama. Viena no iespējām varētu būt vairāki energo avoti, piemēram, dabas gāze. Gribēju pateikt, ka Horvātija strādā pie sašķidrināta dabas gāzes termināla izveidas Kirkas salā un tādā veidā mēs varētu radīt alternatīvas energo iegūs veidus. Un, protams, varētu savu enerģiju tālāk pa cauruļvadiem nogādāt arī uz citām valstīm. Paldies! Lukan kungs eh, ļoti lakoniski. Viņš ir Eiropas parlamenta deputāts no Rumānijas. Paldies! Pie mums ir ieradies komisārkungs un patiešām ir izcila iespēja kopā ar viņu un eh, dalību valstu kolēģiem apspriesties par kohēzijas politiku. Mums ir visā visumā kopīgas domas. Es daudz dzirbē, dzirdēju par iespējamiem politikas efektiem, sekām, par to runāja senatori, dalību valstu parlamentu deputāti un domāju, ka mēs pārāk maz runājām par iemesliem. Kādēļ, piemēram, tik daudzas valstis tik knapi ir apguvušas kohēzijas fondu līdzekļus? Es nāku no Rumānijas, es arī savu valstu varu minēt kā piemēru. Mēs īstenībā esam uh, uzrādījuši ļoti uh, sliktus rādītājus, un viens no iemesliem ir tāds, ka cilvēki vienkārši nav pietiekami informēti par to, ka viņi var pieprasīt šos līdzekļus pateicoties dažādām nacionālām programmām vai uh, no Briseles administrētām programmām. Tādēļ ir jāveic informācijas kampaņas. Cilvēki ir ļoti atšķirīgi informēti dažādās dalību valstīs. Es pat Rumānijā veicu informācijas kampaņu, lai cilvēkiem pastāstītu, kas, tas, kas tad īsti notiek, kā ir iespējams pieprasīt šos līdzekļus. Tas notika no 7. līdz 13. gadam, bet nu, tas bija kā piliens okeānā. Komisija un dalību valstu valdības noteikti varētu darīt vēl vairāk, lai cilvēkus motivētu un informētu, lai viņi piedalītos projektos, lai viņi rakstītu šos projektus. Es domāju, ka šāds solis mums ir jāspēr visiem kopīgi, un tai ir jābūt galvenai prioritātei. Un vēl, runājot par uh, publisko iepirkumu, valsts iepirkumu Ne vien Rumānijā un jaunās valstīs tas tā ir liela problēma. Saskaņā ar uh, pēdējā laika uh, pētījumiem Eiropas Savienības līdzekļi tiek absorbēti tik vāji tādēļ, ka ir. Auch noch nicht geschafft, zumindest grundsätzliche. Tieši uh, ņemot vērā šos valsts iepirkums un Mēs varējām analizēt trūkumus, cēloņus šai problēmai, un tādēļ ir jāievieš tādas vienotas vadlīnijas dalību valstīs, runājot arī par ES līdzekļu apsaimniekošanu, apgūšanu, un ir jāparūpējas par uh, efektīvāku līdzekļu izlietošanu, par tādu lietpratīgāku izmantošanu. Par šīm prioritātēm mums noteikti ir jārunā. Uh, Jūs runājat par ex-ante nosacījumiem, bet uh, runājāt tādā ļoti vispārīgā veidā. Tādēļ, komisāra kungs, man ir ļoti konkrēts jautājums. Jūsuprāt, kā valstis var panākt progresu šajās divās jomās un ko komisija ir uh, nolēmusi darīt? Paldies, tagad došu vārdu Hānu kungam. Un uh, arī citiem kolēģiem, protams, vēstniekungam, ja viņš to vēlasies. Bet, dargie kolēģi, atminieties, jums jābūt ļoti lakoniskiem. The, the, the policy. Pirmām kārtām es gribēju pateikt, ka mēs esam uh, mainījuši politiku tā, lai uh, atvieglotu projektus infrastruktūrā un Ja ir nepieciešams, šādas investīcijas ir iespējams veikt. Un lūkojoties Latvijas virzienā, viens no iemesliem, kādēļ cilvēki dodas prom no valsts, ir tas, ka ir ļoti zemas algas un cilvēki var nopelnīt daudz vairāk kaut kur citur. Uh, Ja mēs vēlamies, lai cilvēki paliek savā dzimtenē, protams, pašmājās ir jāuzlabo ekonomiskā situācija, jāpiedāvā jaunas darba iespējas. Jāuzlabo ienākumu līmenis, vispārējais dzīves līmenis. Un investējot tikai infrastruktūrā, mēs šīs problēmas nekad neatrisināsim. Tādēļ mums ir nauda. Uh, jāinvestē tur, kur tas ir nepieciešams visakūtāk, atbildot kolēģiem no Grieķijas un arī citām valstīm. Tieši jūsu minētās argumentācijas dēļ es varu atbildēt, ka mēs gribam šo viedo specializāciju, nu, sauciet kā to vēlties par klasteriem vai kā savādāk. Uh, Mēs vēlamies, lai reģioni varētu būt eh, tādi multidisciplināri, lai tie varētu saglabāt gan jau esošās darba vietas, gan radīt jaunas, būt inovatīvi. Uh, piedāvājot cilvēkiem perspektīvas, lai viņi varētu palikt eh, savā mītnes zemē. Mēs zinām, ka 80% no pilsoņiem vēlētos gan dzīvot, gan arī uh, nolikt galvu, tā tad tikt aglabāt savā mītnes zemē un vēlas, lai tāda iespēja būtu arī viņu bērniem. Ja jūs vaicājat par rādītājiem, jā, tādi ir sagatavoti un pateicoties tiem var izmērīt jūsu minētos elementus. Tas ir jauno politiku trešais pīlārs, proti ir jābūt rezultātiem jau uh, programmēšanas perioda beigās. Rezultāti ir jāpublicē, lai visi pilsoņi varētu ar tiem iepazīties un vienmēr jau ir iespēja izdarīt politisko vai sabiedrisko spiedienu, ja tas ir nepieciešams. Tas ir vēl papildus caurskatāmības elements, kas noteikti uzlabos Eiropas Savienības politikas. Mums īstenībā nevajadzētu visu jaukt vienā katlā. Makroekonomiskie nosacījumi un veiktspēja nav saistīta ar eksante nosacījumiem. Runājot par makroekonomiskajiem nosacījumiem, uh, uh, ir jāatceras, ka tie ir saistīti ar dalību valstu veikumu. Un līdzfinansējuma līmenis ir no 50 līdz 95 procentiem. Itālijā dažos reģionos tas ir 50 procentu apmērā. Un ja dalību valstu makroekonomiskie sasniegumi neļauj uh, līdzfinansējumu, kas īstenībā ir viens no izdevīgākajiem instrumentiem, lai kaut ko īstenot, nu tad par to ir jārunā, lai dalību valstis varētu īstenot veiksmīgus projektus un programmas, izmantojot finansējumu savā un sabiedrības labā. Par to tika runāts jau neskaitāms reizes parlamentos. Makroekonomiskie nosacījumi ir tāds kā, tāda kā pēdējā instance, visu pasākumu kopumā, ja tie nav atmaksājušies. Makroekonomiskā kondicionalitāte tiek izmantota ņemot vērā katras dalību valsts ekonomisko situāciju atsevišķi. par IKP un citiem minētajiem skaitļiem. Denkers kundze uzdev šo jautājumu. Protams, neviens nav pārāk lielā sajūsmā par to, ka IKP ir eh, viens no galvenajiem līdzekļu piešķīruma aprēķināšanas kritērijiem. Mēs tādēļ runājām par eh, kaut kādiem papildus kritērijiem, kas atvieglotu lēmumu pieņemšanu. Uh, Piemēram, dažas dalību valstis vēlas, lai tiktu ņemti vērā augsti bezdarba rādītāji, turpretī citas valstis Nu, tas nevien nepārsteidz net, ma, neto maksātājs valstis. Tām nevajadzētu papildus asignējums, ņemot vērā arī, ka tajās mēdz būt augsts bezdarba rādītāji. Tātad pašreiz uh, Vienīgais skaitlis, par ko varējām vienoties ar dalību valstīm, bija IKP. Mēs meklējām vēl citus kritērijus, diskusijas turpinās, jo mēs vēlamies, lai šie rādītāji kritēriji tā ļoti realistiski atspoguļot valstī valdošo situāciju, bet pagaidām mums nekā cits izņemot IKP nav. Mums ir jāatrod jaunas metodes un formas, kā sameklēt šos jaunos kritērijus. Un e, varbūt tagad vēl atbildot Horvātijas kolēģim, es vēlējos runāt par uh, sašķidrinātas dabas gāzes terminālu. Krik, Kirkas salā ir šāds projekts un ir paredzēts Slovenijā kopā, ko tādu būvēt, arī Brestas ostā un šķiet arī vēl ir daudz citu tādu projektu. Es gribētu teikt uzreiz atklāti, tā tad viens termināls visam reģionam ar to jau būtu gana. Un mums ir jāvienojas, kurā vietā tad būvēt šos sašķidrinātās dabas gāzes terminālus. Uh, Ja mēs runājam par Eiropas finansējumu, mēs jau nevaram uh, pieļaut, ka 100-150 km rādījusā būs vairāki šādi termināli, nu mēs nevarēsim to attaisnot uh, nodokļu maksātājiem. Protams, ir jābūt arī savienojumiem ar cietzemi, nepietiek tikai ar uh, šo terminālu kaut kādā izolētā salā. Uh, Tādēļ vēl daudz kas ir jāprecizē, ir e, jāizpēt šie projekti daudz rūpīgāk un tā, protams, ir mūsu ikdienas darba sastāvdaļa un es lūgtu Itāliju, piemēram, Sloveniju un Horvātiju koordinēt šīs aktivitātes un apzināt, vai būtu iespējams tātad šo darbu veikt kopīgiem spēkiem un komisija te varētu iesaistīties, lai atrisinātu pastāvošās problēmas. Liels paldies par visiem, kas izteicās un jūsu pārliecība un aktīvā iesaiste patiešām bija labi nolasām no jūsu runām. Es gribēju pateikties uh, visiem, kas izteicās, un, protams, par partnerības nolīgumiem ir nevien jādiskutē, tie ir jāratificē dalību valstu parlamentos. Protams, vienmēr ir iespējams darīt vairāk un labāk, procesa laikā mēs mācāmies, bet domāju, ka nākotnē mums būs iespēja atgriezties pie tā atkārtot. Paldies. Tagad vārds uh, vēstnieka kungam no Grieķijas. Paldies, priekšsēdētājs kundze, Sotiropulus kungs. Turpina vācu valodā. Tika pieminēta mana dzimtene Grieķija. Er hat, uh, uh, uh, hat, ich glaube, uh, die... Hulhuber kungs. Viņš runāja par kohēzijas politikas nozīmi MVU vidē. un viņš to sasaistīja ar kohēzijas politiku. Es jums pilnībā piekrītu, kolēģi. Thank you. So with this we finish this first um, session and we... Esam beiguši pirmo diskusiju kārtu. Nu, burtiski viena minūtīte, lai tagad uh, nākamie viesi ieņemtu šeit vietas man blakus, bet uh, tūlīt nekavēties sāksim otro jautājumu kārtu. sorry, like second... Tie, kuri vēlas palikt šeit eh, mūsu sanāksmes otrajā daļā, lūdzu ieņemiet vietas. Sāksim otro daļu, un tā, ir saist, eh, tā būs par izaicinājumiem, kas saistīti ar jaunās politikas īstenošanu. Es gribētu sākt ar Eiropas komisijas eh, reģionu ģenerāla direktorāta pārstāvi, kurš ir atbild par eh, īstenošanu, un tas būs Normons Popēns. Paldies priekšsēdētāji, un paldies, ka uzaicinājāt mani uz šo ārkārtīgi svarīgo sanāksmi. Tāpat arī vēlos sveikt Nacionālo parlamentu pārstāvis. Uh, Acīm redzami jau ļoti daudz ir pateikts. Sanāksmes pirmajā daļā es nevēlos atkārtoties, tomēr sākšu ar to, ka mēs esam ārkārtīgi pateicīgi parlamentam un padomēji par uh, regulatīvās bāzes, tiesiskās bāzes apstiprināšanu un pieņemšanu, jo nu, tas. Un tagad uh, mums ir uh, jāpabeidz pārunu posms ar dalību valstīm, un ar to es domāju, ka mums uh, ir ja daudz intensīvāk jāstrādā dalību valstīm, ar reģioniem, un darba ir ārkārtīgi daudz, lai mēs uh, sagatavotu programmēšanas periodu dokumentāciju un varētu sākt īstenot uh, Eiropas struktūru uh, struktūrālo fondu programmas dažādos reģionos un dalību valstīs. Uh, ieguldījums būtu jāsāk veikt jau 2014. gadā, tomēr, lai tas izdotos, sadarbībai jābūt ļoti aktīvai. Vispirms vēlos dažos vārdos izstāstīt, nu, kur mēs šobrīd atrodamies. Regulas ir apstiprinātas, pieņemtas un droši vien, ka tās tika publicētas īsti pirms Ziemassvētkiem. Komisija jau sagaidīja, ka tas tā būs. Pirms pusotra gada mēs piedāvājām dalību valstīm da, būt proaktīvām, negaidīt eh, galīgo regulas eh, redakciju, bet jau sākt diskutēt par finansējuma prioritātēm. Eh, varbūt ne tik daudz par pieejamajām summām, kā sākt analizēt, kādi būs izaicinājumi un vajadzības dalībvalstīs un to reģionos. Tāpat arī uzsākt oficiālu dialogu. Pirms otra gada komisijas dienesti uh, Eh, īstenoja integrētu pieeju. Kā jūs zināt, Eh, vienoto normatīvu regula attiecas uz dažādiem fondiem, un mēs sagatavojām dokumentu katrai dalībvalstī, nosūtījām uz attiecīgajām dalībvalstīm un lūdzām tās izskatīt attiecīgos dokumentus, eh, apspriesties un tad atsūtīt mums atbildi. Un eh, šajos, šie dokumenti mēģināja identificēt trūkumus nu, periodam no 2014. līdz 2020. gadam, jeb izaicinājumus. Uh, E, dalībvalstis ļoti nopietni uztvēra šo oficiālo dialogu, un e, mums, mēs tikāmies ar dažādām pārvaldes e, iestādēm, tā arī tādām, kas atbild pār nākamā programmēšanas perioda sagatavošanu reģionālā un nacionālā līmenī. Mēs tikāmies ar katras dalībvalsts pārstāvjiem, un es varu teikt, ka esmu pārliecināts, Eh, ka vismaz pusi dalību valstu varēs iesniegt eh, ļoti labi izstrādātus partnerības nolīgumus. Eh, es domāju, ka tas notiks trīs pēc regulu publicēšanas. Un tā kā jau nākamā gada pirmajā ceturksnī, ceturksnī būs iespējams visus dokumentus apstiprināt. Es esmu pārliecināts, ka dalībvalstis varēs izveidot ļoti uh, um, pārdomātus partnerības nolīgumus, jo pirmajās sanāksmes daļām tika uzsvērts, ka katrai dalībvalstī ir uh, jāiesaistās partnerības nolīgumā, un katrai dalībvalstī ir jāizstrādā vismaz trīs programmas. Uh, dažās dalībvalstis, kuras ir izvēlējušās izcenot reģionālas programmas, uh, tad tām eh, būs jāgatavojas vēl rūpīgāk. Jebkurā gadījumā mums te būs runa par 28 partnerības nolīgumiem un vairāk kā 350 programmām. Patiesībā vairāk kā 500 programmām, ja mēs eh, šeit runājam par visiem pieejamajiem fondiem. Tātad darba būs ļoti daudz. Uh, E, tomēr e, nu, man jāsaka tieši šo dokumentu kvalitāte ir vissvarīgākais kritērijs. Šis mums, šī mums ir iespēja sagatavot kvalitatīvus programmēšanas dokumentus un atspoguļot tajos to, kas tika uzsvērts pirmajā, sanāksmes pirmajā daļā. Kāda izaicinājumi? Pirmais ir stratēģiskais pamats turpmākajiem ieguldījumiem. Kā tika uzteikts iepriekš, mēs cenšamies mēs cenšamies attālināties no pieejas, kas balstīta uz absorpciju un cenšamies koncentrēt ieguldījumus programmās, kurām ir reāli ietekme uz izaugsmi un nodarbinātību. Mēs vēlamies atbalstīt struktūrālās reformas dalību valstīs, darba vietu radīšanu, izaugsmi un ilgtspēju. Tāpat vēlamies, lai dalību valstu reģioni paši noskaidrot, kādas tad ir viņu priekšrocības konkurences jomā Tādēļ mēs esam uh, noteikuši šo, šos ex ante nosacījumus. Šis termins šodien jau tik vairāk kārt lietots, tomēr vēros vē, uzsvērt vēlreiz, tā ir svarīga programmēšanas daļa, jo ex ante nosacījumi ir eh, obligāti nosacījumi, kur ir jāaizpilda, ja mēs vēlamies panākt rezultātus programmu īstenošanas eh, procesā. Uh, Eh, šie nosacījumi ir izstrādāti balstoties uz iepriekšējo pieredzi, pašreizējo situāciju. Daži cilvēki pieminēja horizontālos nosacījumus, kā piemēram publiskie iepirkumi, ēs direktīvu transponēšana. Eh, tie ir ārkārtīgi svarīgi priekšnosacījumi, tie ir jāizpilda. Tomēr mums ir arī īpaši eksante nosacījumi dažādās politikas jomās, Eh, masterplāni, eh, viedās specializācijas, stratēģijas. Te nav tāda opcija, tas viss ir jāizpilda un jāīsteno pirms ieguldījumu sākšanas šajās jomās. Ja tas tā nav, tad tāda Eiropas nodokļu maksātāja naudas efektīva izmantošana būs apdraudēta. Eiropas komisija ierobežos tēriņus šajās jomās, ja attiecīgie nosacījumi nebūs izpildīti. Mums ir jānodrošina, lai no, nu, pareizi tiktu sakārtotas prioritātes un lai koncentrācijas rādītāji būtu atbilstoši. Tomēr nu, jā, mums jācenšas eh, sadalīt pieejamie līdzekļi visās svarīgākajās teritorijās, eh, kas ir svarīgi arī no politiskā viedokļa. Eh, mūsu resursi ir ierobežoti, mums jākoncentrējas tajās jomās, kas ir vissvarīgākās, tādēļ eh, pamat, eh, jāņem vērā pamatdokuments, nosacījumi ir jāuztver nopietni, lai varētu fondus koncentrēt visvajadzīgākajās teritorijās. Ir nopietnas izmaiņas visā regu tiesiskajā regulējumā Vispirms mēs vēlamies redzēt, kādi būs rezultāti fonda izmantošanas rezultātā. Mēs vēlamies redzēt konkrētus indikatorus, mēs vēlamies, lai tie būtu precīzi un ambiciozi un tā pašā laikā pragmatiski. Tādēļ mums ir jāsadarbojas. Un es vēlos uzsvērt, ka, š, ka šis konkrētais programmēšanas periods, periodā ir daudz eh, problēmu. Mums ir uh, Eh, tādēļ mums ir viss jāizdara precīzi un pareizi, pirms mēs sākam izdalīt naudu. Eh, ir pareizi jānosaka, jādefinē indikatori un rādi, eh, lai mēs varētu lai mēs varētu izpildīt partnerības nolīguma prasības. Mērķis, kā jau teicu, ir pieņemt visus programmēšanas dokumentus pašreizējās komisijas pilnvaru termiņu laikā. Tomēr mēs lielā mērā esam atkarīgi no dalību valstu un reģionu eh, vēlmi, eh, gatavību ar mums sadarboties. Tādēļ lūdzu nosūtiet mums, sagatavojiet dokumentus, lai mēs tos varam izanalizēt. Nacionālajiem parlamentiem var būt ļoti svarīga loma, un viņiem tāda ir jāspēlē. Eh, Eksante nosacījumi parasti pieprasa noteiktas eh, izmaiņas likumdošanā, un tās ir jāveic valstu parlamentiem. Tāpat ir jārunā par prioritātēm, jo mēs esam iestrādājuši regulās eh, partnerības principu. Parlamenti ir tie, kuri var eh, garantēt, ka, ka pareizi tiek sadalītas prioritātes nākamajam finansēšanas periodam. Uh, esmu gatavs atbildēt arī uz jūsu jautājumiem. Paldies par uzmanību. Paldies Normundam, un tagad vēlos dot vārdu Virgīnijai Baltraitienai no Lietuvas. Gerbimo. Paldies, priekšādātāji, kolēģi. Vēlos no sirds pateikties komitejas priekšādātāji Danutai Hūbnerei par uzaicinājumu Un tāpat ir vēlos pateikties visiem, ka devāt man šo iespēju uzstāties sanāksmē. Aktīvs dialogs starp valstu parlamentiem un parlamentu ir ārkārtīgi svarīgs priekšnoteikums, ja mēs vēlamies veiksmīgi īstenot turpmāko kohēzijas politiku. Es ļoti eh, esmu pateicīga reģionālās attīstības komisijas, reģionālās attīstības komitejas un komisijas pienesumam. Uh, šajā procesā, jo tas attīsta, eh, veicina attīstību un palīdz radīt jaunas darba vietas. Lietuvai prezidentūra ir milzīgs izaicinājums. Tās attiec gan uz politiķiem, gan eh, dažādu organizāciju pārstāvjiem novembrī mēs Viļņā rīkojām eh, prezentūras pasākumu un tajā piedalījās vidas komiteju priekšsēdētāji un valstu administrāciju un dažādu reģionālo komiteju pārstāvji. Vēlos pateikties Danutai Hūbnerei un komisijai, eh, komisijas pārstāvim Johannesam Kānam par vērtīgajām prezentācijām un diskusijām. Lisabonas līgumā ir E, noteikti pamati, kādai jābūt sadarbībai ar Eiropas Savienības pilsoņiem un savstarpēji sadarbībai starp sabiedrību un Eiropas Savienības institūcijām. Eiropas, e, pateicoties jaunajai e, daudzgad finanšu schēmai, valstu parlamentu pārstāvjiem ir pilnībā jāizmanto jaunā iespēja un jā, jānodrošina Eiropas kopumā un savu valstu attīstība valstu parlamenti ir kļuvuši svarīgi Eiropas, eh, eh, Eiropas parlamenta procesa dalībnieki. Š, eh, šim nolūkam mums ir pilnībā jāizmanto gan visi oficiālie, gan neoficiālie apspriešanās veidi notiek diskusijas dažādos līmeņos par izaicinājumiem, kas ir saistīti ar kohēzijas politiku. Ja mēs vēlamies sasniegt labākos iespējamos rezultātus un efektīvi izmantot Eiropas struktūrālo atbalstu periodā līdz 2020. gadam, mums ir jā, jāvadās no iepriekšējās pieredzes un no iepriekšējā perioda datiem Eh, lai noskaidrotu, kas darbojās labi un ko varētu turpināt nākotnē, un kuras problēmas bija vissarežģītākās, kādas kļūdas tika pieļautas un no kurā, kādām kļūdām ir jāizvairās nākotnē. Man ir prieks, ka Lietuvā mums ir administratīvā un kontrolas sistēma, kas nodrošina atbildīgo ES finansējumu izlietojumu. Vēlos piezīmēt, ka Lietuvas parlaments periodā no 2007. līdz 2013. gadam pieņēma rezolūciju, pār parlamenta un valdības eh, eh, pamatprincipiem 2017. līdz 2013. gada stratēģiju īstenošanai. Šī rezolūcija nosaka galvenās strateģiskās prioritātes, kas saistītas ar Lietuvas ekonomikas, eh, Lietuvas ekonomikas konkurētspējas paaugstināšanu valdība iesniedz parlamentam detalizētu pārskatu pār konkurētspējas tendencēm ekonomikā. Konkurētspējas pārskatā mēs arī e, piedāvājam rezultātu indikatorus, jeb kritē, indikatorus, kas parāda, cik, e, kādi ir bijuši rezultāti un cik efektīvas ir bijušas mūsu darbības. E, Un tāpat arī parlamentam tiks uzticētas struktūrālās atbalsta pāraudzība. Tagad eh, Liet Lietuvas parlamenta deputātiem ir iespēja piedalīties īpašās komitejas sanāksmēs, lai, aps, lai piedalītos uh, dažādo reisu uh, līdzekļu apgūšanu saistīta uh, ziņojumu apspriešanā tas ir ļoti efektīvs pasākums, kas e, panāk to, ka e, īstenojošās institūcijas ir aktīvākas un dara visu, kas ir to spēkos. Manuprāt, ir jāpalielina parlamenta kontrole, un te es vēlos pieminēt vairākus izaicinājumus, kas mums, ar kuriem mums var nākties cīnīties. Ļoti bieži e, komiteju kompetences pārklājas Piemēram, tādēļ ļoti grūti koordinēt mūsu darbības. Tādēļ nepieciešama sistemātiska uzraudzība. Dažreiz trūkst politiskās gribas, lai pieņemtu lēmumus šajās jomās. Ļoti bieži arī mūsu viedokļi atšķiras, diskutējot par nacionālu raksturu un ēs līmeņa jautājumiem. Kohēzijas politikas eh, procedūras ir ārkārtīgi sarežģītas, un te ir tik daudz biroju un departamentu, kas piedalās šajā procesā, arī informācijas apjoms ir milzīgs. Esmu priecīgi, ka mēs eh, pievēršam ļoti daudz uzmanības, cik lielu labumu projekti sniegs eh, sabiedrībai un kopienām. Un es piekrītu, ka ir gadījumi, kad reizēm e, projekts izskatās inovatīvs, tomēr tas nesniedz gaidīto rezultātu. Un šādos gadījumos mums parlamenta locekļiem ir jāaicina e, attiecīgo dvaras iestāžu pārstāvji uz dialogu, jo viņi ir atbildīgi par attiecīgā projekta īstenošanu. Mums ir ne, nepieciešami ne tikai fiziski indikatori, bet mums ir jāizvērtē ietekme uz konkrēto reģionu, ekonomisko un sociālo vidi attiecīgajā reģionā. Mums ir jāapzinās, eh, kādi viedo, ir viedokļi sabiedrībā un kādas ir vispārējās eh, tendences Es ceru, ka tagad kohēzijas politika vairāk koncentrēsies uz kvalitatīviem mērķiem. Mums ir jāpievērš ļoti daudz uzmanības eh, intervenciju eh, pāraudzībai un kā eh, šīs programmas ietekmē mūsu mērķu sasniegšanu nākotnes kohēzijas politikā ir eh, pieejami visi nepieciešamie instrumenti, eh, ir tiek piedāvāti indikatori, tiek eh, atbalstīts monitorings, un tādēļ es ceru, ka būs nepieciešamā disciplīna, lai visu to īstenotu. Vis, vissvarīgākais kriterijs būs tas, vai ir sasniegti, izpildīti vajadzīgie indikatori. Un ļoti svarīgi, ka parlaments tagad var daudz vieglāk iesaistīties pāraudzībām. Uh, Eh, tātad, kā parlaments var piedalīties kontrolē? Vispirms ir jāiz, jāizstrādā skaidra monitoringa sistēma nacionālā līmenī. Eh, jābūt skaidrām procedūrām un atbildībām konkrētām institūcijām, un procedūrām ir jābūt vienkāršotākām. Tāpat ir jāizstrādā īstenošanas programmas un jāsadala skaidras kompetences konkrētām komitejām parlamentos. Īpašajām komitejām ir arī jāpiedalās ieguldījumu prioritāšu izstrādāšanā. Mums ir nepieciešams, nepieciešams iztenot parlamentāro kontroli arī projektu starposmos. Vēl viena svarīga monitoringa joma ir projekta sabiedrībai sniegto labumu izvērtēšana. Mums ir aktīvi jākonsultējas ar ES iestādēm, ar valstu eh, valdībām un sociālajiem un ekonomiskajiem partneriem. Uh, arī mūsu pilsoņu viedokļiem ir liela nozīme, jo parlaments taču pārstāv cilvēkus, un parlaments ir ievēlējuši cilvēki, tauta, un mums jāpār, pirmām kārtām jāpārstāv viņa intereses. Ir jā, jā, jāpārliecinās, ka ES finansējums eh, pilnībā atspoguļo mūsu tautu, tautas vajadzības. Uh, ir jāiesaist vietējie cilvēki plānošanas procesā. Tāpat arī mēs plānojam iesaistīt cilvēkus parlamentā kontrolas procedūrās. Mēs e, plānojam izstrādāt monitoringu, kas balstīs ne tikai uz e, statistiskiem un fiziskiem indikatoriem. Monitoringa procesam jāietver arī sabiedriskās domas aptauja un analīze. Kolēģi, uh, pāraudzībai ir jābūt tādai, lai tā pēc iespējas labāk atspogļot vietējos apstākļus. Un tomēr ir svarīgi arī, kā tas šeit jau tika pieminēts, apmainīties ar vislabākās prakses piemēriem, organizēt neoficiālas sanāksmes, viedokļu apmaiņas. Uh, Kohēzijas politikas veiksmīga īstenošana ir atkarīga no mūsu attieksmes, no mūsu vēlmes iesaistīties, jo valstu parlamentu loma un atbildība ir milzīga. Vēlos vēlreiz pateikties par iespēju dalīties ar maniem, ar manu, ar maniem uzskatiem vēlos eh, aicināt kolēģus iesaistīties diskusijā par šo svarīgo tēmu. Ar, un par prieku uzklausīšu jūsu viedokļus. Paldies! Un lai veicas! Jānis eh, Keferganis no eh, Grieķijas. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, ka mani uzaicināja uz Eiropas parlamentu un es varu pastāstīt arī savu redzējumu par kohēzijas politiku. Un tagad turpināšu grieķu valodā. Paldies! jāsaka, ka krīze jau Grieķijā neradās vienas dienas laikā. Un, protams, kohēzijas politikas galvenais mērķis ir labklājības nodrošināšana visos Eiropas reģionos. IKP Grieķijā ir samazinājusi no 94% līdz 79% 2011. gadā, un ir samazinājusies arī cilvēku pirktspēja. Jāsaka, ka daudzi skaitļi ir zemāki nekā vēl pirms gadu desmitiem. Pēc gadiem ilgušām sarunām mēs eh, sākām runāt par kohēzijas politikas īstenošanu. Protams, kohēzijas politikas līdzekļi Grieķijai ir izšķirīgi svarīgi. Jāsaka, ka tie ir svarīgākie investīcijas avoti, sevišķi ilgtermiņā. Jānosaka prioritāšu hierarhija un galvenokārt jāatbalsta tās prioritātes, kas ir aktuāls tieši šobrīd. 14. 20. gada finansējuma izmantošana ir iespēja veikt nepieciešamās restruktūrizācijas, cīnīties pret ekonomikas un finanšu krīzes sekām. Ir jādomā par jauniem attīstības modeļiem, lai varētu izmantot reģionu konkurētspējas priekšrocības. Mūsu stratēģija, kas veltīta posmam no 14. līdz 20. gadam, ir domāta tam, lai līdzekļi kalpotu kā katalizators jaunu investīciju piesaistīšanai. Ja mēs varēsim būt veiksmīgi šī mērķa sasniegšanā, tad uh, tas nāks par labu, protams, visiem arī uzņēmumiem, kas varēs būt konkurētspējīgāki un uh, garantēt labklājību. Protams, mums ir jāinvestē arī inovācijās, izpētē un daudzos ilgtermiņu pasākumos. Mēs vēlamies palielināt uh, darba vietu skaitu, samazināt bezdarbu, uzlabot IKP rādītājs, lai tie sasniegtu to līmeni, kāds bija pirms krīzes, uzlabot konkurētspēju un samazināt ekonomisko, sociālo un teritoriālo uh, plaisu. Protams, ir jāreformē arī uh, pārvalde, ir nepieciešams struktūrāls pārmaiņas visos sektoros, lai uh, mūsu uh, izaugsmes sapnis pārvērstos realitātē, esam nosprauduši vairākas prioritātes, kas saskana ar komisijas pozīcionālo dokumentu ir jāuzlabo konkurētspēja, uh, uzņēmumiem ir jābūt konkurētspējīgiem arī citās pasaules valstīs, ir jābūt uzņēmēji darbībai, kas ir balstīta uz inovāciju un iekšējo pievienoto vērtību. Lūdzu, lasiet savu runu lēnāk, saka priekšsēdētāji runātājiem, un tulkiem ir grūti jums tikt līdz, bet tas īstenībā attiec uz visiem. Šī mācība dar visiem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 Vēlamies arī veicināt tādus sektors kā lauksaimniecība, pakalpojumi, turisms. Tie ir sektori, kur ir vislielākais izaugsmas potenciāls Grieķijā. Tas ir pirmais mērķis. Otrām kārtām jaunu prasmju, iemaņu apgūšana, aktīva sociālā integrācija. Tā arī ir gal, viena no galvenajām finansiālām prioritātēm. Mums ir jāsamazina krīzes un recesijas eh, briesmīgās sociālās sekas, eh, nabadzība un atstumtība. Mēs vēl vēlamies arī cīnīties pret struktūrālām darba tirgus problēmām. Ir ļoti daudz jauniešu bezdarbnieku Grieķijā, tādēļ ir jāparūpēs par īpaši viņiem veltītām programmām. ir jādomā par tādu labu likumdošanas ietvaru, kas varētu ļaut darba tirgumu atkopties, tādā veidā nodrošināt arī ilgspējīgu ekonomisko izaugsmi. Mēs arī esam nonākuši pie secinājuma, ka ir jāuzlabo uh, izglītības sistēma, gan profesionālā, gan akadēmiskā izglītība, lai cilvēki, jaunieši, kad viņi pamet skolas solu, būtu uh, apgūši tādas prasmes, kas atbilst darba tirgumu. Trešais eh, mērķis ir vides aizsardzība un pārēja uz vidē draudzīgu ekonomiku, izmantojot tādas eh, līdzekļus, tādas metodas, kas eh, pazemina CO2 līmeni. Protams, mums ir arī taupīgi jābietas ar dabas bagātībām ir jāizmanto atjaunīgie uh, energoavoti, ir jāveicina energoefektivitāte, tās patiešām ir izšķirīgi svarīgas prioritātes. Ir jāaizsargā gan vīde, gan arī kultūra, un jāsaka, ka mūsu valstī šajās jomās pastāv ļoti liels potenciāls. Ceturtā prioritāte infrastruktūras attīstīšana un uzlabošana, tās infrastruktūras attīstīšana, kas ir svarīga sociālajai attīstībai. Mēs vēlamies pilnveidot uh, mūsu transporta tīklu un uh, uzlabot transporta savienojumus Grieķijā. Viena no prioritātēm ir arī ilgtspējīga un ekoloģiska pilsētas transporta sistēma. Un ir jādomā par uh, ātrāku pārēju uz vidē draudzīgu ekonomiku. Ir tāpat jādomā arī par uh, eh, ogļūdeņraža rezervju izmantošanu, lai mēs būtu mazāk atkarīgi no uh, importētas degvielas. ir jāuzlabo arī apgādes drošība, energoapgādes drošība, jāizstrādā viedas energosadales sistēmas. Un ir, protams, jāuzlabo arī pakalpojumi šajā jomā, lai ieguvēji būtu patērētāji. Ir labāk jāizmanto vietējie energoavoti, tas patiešām uh, mums eh, piedāvā jauns iespējas tālāk. Uh, ņemot vērā 14. Eh, 20. gada plānošanas posmu, mēs vēlamies uzlabot arī institūcēju veikumu, eh, sākot jau ar vietējo pārvaldi, beidzot ar visu valsti. Protams, ir eh, valstī jāveic eh, un jāizteno eh, tās prasības, kas tika izteikts, ņemot vērā atbalsta programmas nosacījumus. Ir jābūt arī labākiem plānošanas un izaugsmas programmas pilnveidas mehānismiem, pilnīgi visos līmeņos, dāmas un kungi. Protams, ir jāmin vēl kāds faktors proti visu iesaistīto pušu sadarbība un e, kopīga vīzija, kas ir e, pakārtota prioritātēm. Ja mēs mēģināsim e, pret izaicinājumiem cīnīties, domājot tikai par nacionālajiem interesēm, tad mēs uh, pazaudēsim no sava redzes leņķa tik svarīgo pievienoto vērtību, ko ir iespējams gūt Eiropas līmenī. Uh, Mums ir jāņem vērā jauni izaugsmes, darba vietu, impulsi, jāveicina inovācijas un izpēte. Kohēzijas politika ir eh, svarīgākais investīcija avots un, dāmas un kungi, gribēju norādīt, Mums nevajadzētu aizmirstēt arī makro reģionālo stratēģiju, jo tā varētu kalpot uh, cīņā pret sociālajām un ekonomiskajām atšķirībām un garantēt labāku teritoriālo konverģenci. Mums, protams, ir jāsa, jāuzlabo sadarbība starp valstīm, lai varētu sasniegt savus mērķus daudz efektīvāk, parūpējoties par sociālu un uh, teritoriālu kohēziju. Es domāju, ka ekonomikas un sociālo lietu komitejas uh, priekšlikums uh, sagatavot atzinumu par makro reģionālo ES stratēģiju ir patiešām vērtīgs. Tas varētu palīdzēt radīt ekonomisko, sociālo e, un teritoriālo kohēziju vidusjūras reģionu valstīs. Protams, e, šī šī rīcības plāna veiksme tiešā mērā būs atkarīga tieši no pilsoņu iesaistes. Protams, Eiropas pilsēņiem ir jāpalīdz un viņi ir jāaizsargā ar tiem mehānismiem, kas ir mūsu rīcībā. Mums ir jāuzlabo saziņas politika, lai būtu labāka sadarbība starp ES parlamentu un dalību valstu parlamentiem. Ir jā. Ja domā par labākas vīzijas izveidi un Eiropas parlamentam noteikti vajadzētu uh, sazināties regulāri ar reģioniem, lai varētu apzināt, kādas problēmas tajos pastāv un lai tas notiktu tieši tajā brīdī, kad problēmas ir radušās. Un tā mēs varētu labāk cīnīties pret krīzi. Paldies, paldies uh, kefalogi Janis kungam. Un tagad došu vārdu mūsu veterānam, es pat varētu teikt, kas regulāri piedalās šajās sēdēs. Tas ir Saksijas Anhaltes vietējās valdības galva Rainers Robra. Nu, ja pareizi sapratu, tad Vācijā, vācu valodā nav iespējams runāt ātri. Dāmas un kungi, priekšsēdētājs kundze, LSD Eh, jeb Eiropas Savi, līgumā par Eiropas Savienības darbību ir noteikti skaidri struktūra un investīcija fonda izmantošanas mērķi, proti veicināt ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. Un, protams, šie mērķi ir patkārtoti arī eh, stratēģijai 2020 gan dalību valstīs, gan reģionos. Protams, šie pasākumi ir iekļauti dalību valstu reformu programmās, ņemot vērā Eiropas komisijas katrai valstī atsevišķi domātos ieteikumus. Struktūra fondi un investīcija fondi nav tāds uh, caurs sirds vai tāds uh, uh, milzīgs budžets, no kura dalību valstis var naudu paņemt tad, kad vien tām tas iepatīkas. Nē, šī nauda ir domāta, lai sasniegtu galvenos uh, 2020. gada stratēģijas mērķus. Ja jaunajā plānošanas posmā mēs uh, vairāk uzmanības uh, pievērsīsim dažādām sinerģijas programmām, mēs labāk sapratīsim, uh, ka ir šī saskārne starp Eiropas 2020 mērķiem un uh, attīstību uz vietas reģionos. Kā šo saskārni izmantot produktīvi, lai tā nekļūtu par pretrunu un lai Eiropa 2020 kā iepriekšējā stratēģija eh, ciestu neveiksmi? Manuprāt, ir eh, nepieciešams eh, visu laiku konsekventi ievērot teritoriālo dimensiju. Protams, mums ir skaidri jādefinē, kas tad ir šī teritoriālā dimensija, lai uh, mēs varētu uzklausīt viens otru. Es domāju, ka to varētu izprast kā trīsdimensionālu koncepciju, kur tiek ievērota Eiropas nacionālā un reģionālā uh, dimensija. Pirmā dimensija ir uh, teritoriālā konverģence. Uh, lai varētu samazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības dažādos reģionos, um, sniedzot struktūrālu atbalstu un attīstot endogoino reģionālo attīstības potenciālu. Tālāk otra dimensija - teritoriālā integrācija. Tas nozīmē to, ka visiem politiskajiem spēlētājiem Eiropā ir jāparūpējas par horizontālu un vertikāli koherentu eh, starpdisciplināru kompetenču ievērošanu. Trešā dimensija pieprasa to, lai valsts, eh, gan tie, kas strādā valsts iestādēs, gan privātajās iestādēs un pārstāv pilsonisko sabiedrību sadarbotos roku roku rokā. Protams, stratēģija 2020 eh, ir eh, arī dalību valstu reformu programma sastāvdaļa. Dalību valstīm tādā veidā tiek piedāvāts uh, instruments, lai tas savus nacionālos mērķus varētu saskaņot uh, ar teritoriālajām un Eiropas prasībām. Tādēļ, protams, ir jāievēro arī Eiropas nosacījumi, bet neskatoties uz to dalību valstīm, ir pietiekami daudz rīcības brīvības, lai piedāvātu elastīgas, viedas un inovatīvas atbildes uz jautājumiem, kas rodas pašmājās. Ņemot vērā programmas uzstādījums, dalību valstis eh, var šos mērķus interpretēt nedaudz plašāk. valstīs domātajos ieteikumos tas ir pietiekami labi strukturēts. Programma plānošanas dokumenti un partnerību nolīgumi, e, it sevišķi operacionālās programmas, e, reģioniem kalpo kā tāda centrāla svīra, lai šo attīstības stratēģiju uz vietas e, pielāgotu Eiropa 2020 stratēģijai. Eiropa 2020 ir tāda stratēģija, kas ir jāizteno dalību valstīs, ņemot vērā eh, tās intereses, kas ir aktuāls tieši uz vietas. Tas nozīmē, ka reģioni, ņemot vērā to īpašo raksturu, eh, var katrs eh, savā vīzē un atšķirīgā apjomā parūpēties par to, lai tiktu sasniegti valstī nospraustie mērķi ir vairāki iemesli, kādēļ nacionālie mērķi nav uh, īstenojami visos reģionos. Piespējams, ka daži mērķi var būt pārāk eh, ambiciozi atsevišķiem reģioniem vai uh, būtu nereālistiski domāt, ka visi reģioni sasniegs identiskus mērķus, jo iespējas un potenciāls ir patiešām atšķirīgi. Ja mēs runājam par teritoriālo to kohēziju, tad vajadzētu pavaicāt, kā varētu bez schematiska mērķu uzstādījuma eh, garantēt to, lai eh, vājākie reģioni mm, nepiedzīvot pārāk lielu kritumu un savukārt, eh, lai labāk attīstītie reģioni varētu panākt vēl vairāk nekā no viņiem ir prasīts, tādā veidā visiem kopīgi sasniedzot 2020. gada stratēģijas mērķus. Līdz ar to varētu rasties tāds eh, geogrāfiskās polarizācijas risks, par to jau kolēģi runāja šodien. Uh, Tādēļ programmēšanas posmā būs nepieciešams attīstīt reģionu vajadzībām piemērotus scenārijus, kas ir saskaņot ar 2020. gada stratēģijas mērķiem. Te varētu runāt par trim scenārijiem. Pirmais ir balstīts uz um, pieņēmumu, ka tieši spēcīgākie reģioni varēs darīt vairāk, lai savu pozīciju, lai savu situāciju uzlabotu vēl spēcīgāk. Šie reģioni varēs eh, kā tāda eh, lokomotīve traukties pa priekšu, lai sasniegtu nospraustos mērķus ātrāk un efektīvāk. Bet šeit rodas problēmas, ka ņemot vērā šādu, īstenojot šādu scenāriju, teritoriālās atšķirības varētu kļūt vēl lielākas. Otrais scenārijs ir balstīts uz tēzi, ka eh, vājāki reģioni varētu sniegt līdzīgu ar tavu kopīgajā darbā bet tas atkal uh, nozīmētu teritoriālo atšķirību palielināšanos. Un uh, trešais uh, scenārijs ir pretrati, pretstatīts pirmajam. Tas nozīmē, ka nevienmēr spēcīgākie reģioni varēs darīt vēl vairāk. Līdz ar to lielākais attīstības potenciāls uh, atrodas tieši vājākajos reģionos, kas mēģinās iet vienā solī ar spēcīgākajiem, darīt vairāk, tādā veidā labāk sasniedzot 2020. gada stratēģijas mērķus. Izmantojot šo scenāriju, eh, atšķirības tiks samazinātas vislabāk, un tad eh, reģioni gandrīz plecu pie pleca varēs šķērstot 2020. gada stratēģijas finiša taisni. Ir arī ceturtais scenārijs. Tas nozīmē, ka katram reģionam, ņemot vērā tā rīcībā esošos instrumentus, ir jāmēģina sasniegt stratēģijas mērķi. Šeit neko nelīdzēs vai ļoti maz līdzēs kaut kādi schematiski norādījumi. Tātad katrai uh, valstī, katram reģionam ir uh, jāizdomā, kā šos mērķus sasniegt vislabāk. Dāmas un kungi, lai spēcinātu teritoriālo dimensiju kohēzijas politikas ietvaros, protams, ir nepieciešama arī jaunā fonda līdzekļu pietiekama elastīga izmantošana. Uh, 2020. gada stratēģija ir domāta, lai koordinātu dažādu sektoru īstenojamās politikas stratēģijas un lai izvairītos no uh, neproduktivitātes un darba dubultošanās. Integrēta teritoriālā attīstība var radīt labu uh, līdzsvaru starp sociālo kohēziju, konkurētspēju un ilgtspēju. Nākamajā programmēšanas laika posmā ir jādomā arī par tādu vienotu kohēzijas politikas orientāciju, ņemot vērā to, kā tā ietekmē Eiropas politiku kopumā. Daži piemēri. Jaunais fonda regulējums piedāvā visai augstu koncentrācijas līmeni, lai šis sviras efekts būtu vēl spēcīgāks. Bet vai patiešām ir prātīgi e, ierobežot e, šo te aptvērumu uz trim mērķiem, ja ņemot vērā regulā teikto ir iespējams īstenot ceturtu, četrus mērķus? Protams, pret kritisko masu arī nevajadzētu uh, iebilst, ja mēs vēlamies uh, pietiekam optimāli izmantot mūsu rīcībā esošos līdzekļus. Ar daudz ir iespējams sasniegt daudz, bet tas tā vienmēr nenotiek. Ja runājam par integrēto plānošanu, eh, man, es to uztveru nedaudz savādāk. Eh, tā ir tāda kā recepte Mēs jau šodien te runājam par eh, ēdienkarti, un jāsaka, ja mēs cepam torti, tad mums ir nepieciešams vismaz trīs sastāvdaļas - milti, sviests un cukurs, bet, piemēram, bez garšvielām, eh, nu, varbūt mums vajag no garšvielām tikai mazu šķipsniņu, bet eh, bez garšvielām mēs galu galā tad izcepsim tādu torti, kas negaršos ne pēc kā. Un to varētu salīdzināt arī ar kohēzijas politiku, jo bieži vien tieši šīs mazās sastāvdaļas garšvielas panāk vislielākos vīras efektu. Ja mēs varam kaut ko panākt no, ar 80% eh, sastāvdaļu eh, cepot torti, vai tad vajadzētu atteikties no 20%, kas eh, nozīmē tik daudz, Mums jāparūpējas par pieredzes apmaiņu, par to, kā uh, to izmantot arī administratīvajā līmenī. Lai gan jāsaka, sociāla-ekonomiskā analīze nevienmēr ir uh, tas labākais veids, kā to izvērtēt. Ja Eiropas komisija uh, analīzi veids balstoties uz kaut kādiem vidējiem rādītājiem, vai tas patiešām ir prātīgi. Tādā veidā netiek ņemti vērā pat lieli atšķība viena reģiona ietvaros, kaut vai runājot par platjoslas internetu savienojumu ievilkšanu. Kohēzijas politika eh, ir jāņem vērā katra reģiona endogēnais potenciāls. Ja operacionālās programmas neņem vērā to, kādas īpatnības piemīt katram reģionam, tas pat tiešām e, nebūtu prātīgi. 2020. gada stratēģija ir jāsasaist ar jauno kohēzijas politiku un, protams, ir jāņem vērā to, kā kohēzijas politikas instrumenti ietekmē uh, situāciju teritoriālā aspektā. Ir nepieciešama teritoriāla kohēzija un, protams, ir jābūt risinājumiem, kas ir piemērot katram reģionam atsevišķi. Nevajag te daudz dažādu smagnēju eh, centralizētu priekšrakstu. Uh, Un, protams, programmēšanas procesā uh, katram ir uh, jāuzņemas sava atbildības daļa, ir jāsadarbojas uzticības gaisotnē, ir jābūt uh, labi saskaņotiem, ieļotiem mehānismiem. Un galu galā teritoriālā pārvalde uh, nozīmē uh, valsts, privāto un pilsoniskās sabiedrības spēlētāju aktīvu sadarbību, lai varētu apmainīties pa, ar paraugu praksi pieredzi tādā veidā, rodot labus risinājumus un uh, daloties gūtajā pieredzē ar visiem pārējiem. Protams, 2020. Eh, gada stratēģijas veiksme ir jāizvērtē arī uh, vidusposmā un ir jāspēcina šī teritoriālā pieeja. Esmu pat tiešām gandarīts, ka runājot par 2020. gada stratēģijas jauno orientāciju, tieši jūsu komiteja ir darījusi tik daudz. 21. gadsimtā politikai ir uh, jāņem vērā uh, šī aizvien globālākā pasaule, tas, ka uh, attiecības kļūst aizvien sarežģītākas un ir aizvien grūtāk to visu pārveldīt, ir uh, jāpanāk vairāk sadarbības, ilgspējīgs izaugsmes rādītājs, labāka dzīves kvalitāte visiem cilvēkiem. Mēs vēlamies piedāvāt arī decentralizētu pieeju. Ir jāsadarbojas visiem pil politiķiem, pilsoņiem, ir jābūt globālā un vietējā saspēlē. Tikai tā mēs varēsim spēcināt šo teritoriālo dimensiju. Paldies! Tālāk pāriem pie Dānijas Folketinga un kā nākošā uzstājās eh, Denkers kundze. Jā, šodien ir izskanējis daudz interesantu domu, un ja mēs kādu e, apdraudētu vietāju kopēnu varam padarīt e, ilgspējīgāku, tad būsim izlietojuši liet, līdzekļus atbilstoši. Kā dāņu e, patērētāji uztvēra, uztvēra ilgspējību. Nu, tas nozīmē Tas, ka pasauli vienkārši jāpadara labāk, nu, tas neko nenozīmē dāņu patērētājiem. Viņiem kaut ko nozīmē es un mana ģimene, vieta, kur es strādāju, un vietējā kopiena, kurā es dzīvoju. Viņi satraucas par viņu tiešo tuvumu. Tā kā, ja mēs kaut ko gribam mainīt ilgspējības jomā, mums jādomā lokāli, nevis globāli. No otras puses, uh, vietējās pārmaiņas viņiem patīk, viņi ir gatavi maināt, ma, eh, samaksāt vairāk, ja uzlabojas sociālie aspekti, ja rodas jaunas darba vietas, viņiem no vienas puses arī gribas būt daļiņai no kopējā. Tātad, ja ir kaut kas, kas mūs apvieno kā ģimenes, kā draugus, kaimiņus, ja mēs kaut ko varam kopīgi tādu liederīgu darīt, tas ir labi. Bet viņiem patīk arī krāt naudu. Viņiem nav iebildumu uzņemties nelielus riskus, bet nepārmērīgus riskus. Un visbeidzot, patērētāji vēlas zināt, kas no tā visa man būs par labumu, ko es no tā visa dabūšu. Tad viņiem patīk izmaiņas, vietējās izmaiņas, viņus uztrauc uh, eh, tiešāk tuvākā ģimene, no otras puses viņa gribas būt lielākas sabiedrības daļa, taču viņa nevēlas būt, uzņemties pārāk daudz risku un nevēlas maksāt pārāk daudz. Tātad kā šīs eh, zināšanas var izmantot, lai veidotu eh, produktīvas un ilgspējīgas investīcijas? Mums Dānijā ir viena ļoti skaista sāla ar četriem tūkstošiem iedzīvotāju, un viņiem ir dažādas problēmas, ar kurām saskaras uh, lauku reģioni. Tātad cilvēki izbrauc no turienes, iedzīvotājs skaits samazinās, un viņi saka, ka desmit gadu laikā šī sala salai būtu jāsāk lietot tikai atjaunīgi energoresursi par 100%. Jā, un viņi to ir izdarījuši. Kā jūs varat panākt, ka vietējā kopiena, kurā ir tikai 4000 cilvēku, var tiešām virzīties vienā virzienā, kā tos visus var iesaistīt, bet nevis tā, kā mēs to parasti darām eh, politiķi izpratnē. Mēs iesaistījām pilsoņus, mums te ir plāns, vai mums nešķiet, ka tas ir lielisks. Nē, tādā veidā tas viss nenotika. Šoreiz e, tas tika darīts e, cienot vietējo iedzīvotāju viedokli. E, politiķi sacīja, ko jūs vēlaties darīt, lai pāriet uz atjaunīgo enerģiju. Nu, kāds zemnieks teica, ka viņš var ražot biogāzi, balstot, viņam ir salmi, piemēram, kāds cits teica, ka vajag būvēt eh, vēja eh, spēkstacijas, eh, cits teica, ka ir jāveido ilgtspējīga apkurs sistēma, kas būtu vienot visai salai. Nu, respektīvi, visi jūta, ka tas ir kopējs uzdevums, un viņi zināja, ka viņi varēs ietaupīt līdzekļus. Viņi, piemēram, pērk biogās ražošanai salmas no vietējiem zemniekiem. Tas nozīmē, ka nauda paliek turpat kopienā. Uh, Jā, viņiem drusku vajadzēja sākumā iemaksāt, taču viņi ieguva daudz vairāk, un līdz ar to viņi bija motivēti rīkoties, un viņi vēlējās eh, censties vēl vairāk. Viņi vienkārši jautāja, kas, kāds man no tā būs labums. Zemniekam, protams, patīk ideja par to, ka viņš salmus pārvērš par enerģiju. Eh, savukārt, uh, Viesnīcniekam ir daudz viesu, eh, kas brauc no ārzemēm, lai paskatītos viņu unikālo projektu, un daudz darba vietu tika radīts šajā te e, salā, kas it kā ir izolēta un kas līdz tam cieta no tā, ka cilvēki izbrauc no šajienes. Tātad tas bija projekts, kas e, eh, izvēršas plašumā, atjaunīga enerģija bija lūk šis projekts šeit bija runa arī par vēja turbīnām, un jūs zinat, kas notiek, ja jūs to gribat nolikt tuvu pie cilvēku namiem? Viņi saka, vai, vai tas ir tik milzīgs un tas ir tik nejauks un neglīts, un es to varu dzirdēt 24 stundas dienā, un tas arī troksnitais, bet, ja jūs esat šīs vēturbīnas īpašnieks, un ja jūs zināt, ka tā rada enerģiju, kas ir simtprocentā jaunīga un apgaismo jūsu pašu māju, nu tād jūs to skatāties savādāk, vai dieniņ, tā ir mana smukā vēja turbīna. Tad, kad jūs esat īpašnieks, jums tā patīk daudz labāk. Un salinieki uzskata, ka viņu vēja turbīnas ir lielisks, tāpēc, ka tās ir viņu pašu. Uh, To tā domā gan pašvaldība, gan uzņēmēji, gan iedzīvotāji. Un tagad ir jauns plāns. Viņi vēlas līdz 30. gadam izbeigt fosilo degvielu izmantošanu. Viņi jau ir ceļā uz to. Divas trešdaļas eh, pašvaldības automobīļu jau ir elektromobīļi, kas pēc, eh, un tur, starp citu, tiek izmantot arī saules enerģiju uzlādēšanai. Uh, Nu, jā, dalās lēdz e, likvidēt daudz darba vietu, bet tagad tās atkal nāk atpakaļ, pateicoties atjaunīgo enerģiju plašākai izmantošanai. Tā kā principā vajadzētu izmantot to, kas mums ir, nevis visu importēt. Es zinu, ka globālā pasaulē to ir e, varbūt bīstami teikt, bet e, patēriņa e, modeļi gal galā e, darbojas vieta un veidojas vietējā līmenī. Mums vajadzētu panākt, lai visi uz vietām tiktu iesaistīti, lai gan strādnieku šķira, gan vidus šķira, un mums visiem, e, kā politiķiem, ir jāpalīdz atrast šīs te kopīgās lietas. Kāpēc nebūt eh, mazāk birokrātiskiem, ka mēs eh, izdomājam dažādas noteikumus, padomājiet par tām mērķu grupām, kam tad būs visi šie noteikumi jāpild. Mēs runājam par attīstības politiku. Mēs eh, izdomājam dažādas veidlapas, kas jāizpild cilvēkiem, viņi vēlas finansējumu produktiem. Es nezinu, kā jūsu valstī, bet Tānijā cilvēki, kas dzīvo laukos, nav ar tādu pašu izglītības līmeni, kā cilvēki, kas dzīvo pilsētās, un daudzas lietas tiek darītas balstoties uz brīvprātīgo uh, bija palīdzība. Ja jūs iedodat zemniekam uh, veidlapu, uh, kas, kurā ir bezgalīgi daudz informācijas jāievada, viņi nobīstas vienkārši un tas nožņauc jebkuru iniciatīvu. Kā es jau iepriekš sacīju, mēs esam ļoti atšķirīgu dalību valstu grupa, un tas ir lieliski. Bet tas nozīmē, ka ir jāsaprot, ka ir grūti izdomāt universāli piemērojamas normas. Kad vien mēs visu balstamies tikai, balstam tikai uz IKP, nu, tas nav pareizais piegājiens Eh, un, kad es jautāju cilvēkam uz vietas, ko jūs vēlaties, eh, viņi nesaka, sūtiet mums daudz naudas, nē. Viņi saka, mēs gribam rīkoties paši, bet neveidojiet šķēršļus. Tātad jūs vēl, mēs vēlamies kaut ko darīt, nu ne, tā, nelieciet mums sprunguļus riteņos. Ir jāatrod atbilstošas procedūras, es saprotu, bet tam nevajadzētu būt tik birokrātiskām, ka tās pilnīgi nožņaudz uh, visas eh, vietējās iniciatīvas, kas varētu eh, palīdzēt vietējai pašvaldībai. Paldies! Eh, mums ir pieteikušies septiņi runātāji, septiņi no nacionāliem parlamentiem un četri no Eiropas parlamenta. Sākšu ar Nikos, kurš jau iepriekš uzstājās. Lūdzu, Nikos, būs pirmais runātājs. Jā, paldies, runāšu grieķiski. Paldies! Sadarbība starp ES parlamentu un dalībvalstu parlamentiem patiešām ir ļoti būtiska. Tā mēs varam apmainīties domām un mēs varam sadarboties pieņemot lēmumus. Ir daudz politikas jomas, kas bieži vien tiek izspēlēts tieši valdībās, bet bieži vien sabiedrībā tas tiek parādīts kā Eiropas politikas uh, sastāvdaļa. Eiropas uh, parlaments vēlas, lai notiek dialogs uh, par uh, nākamo programmēšanas laiku starp reģioniem, valdībām, institūcijām un pilsoņiem, lai varētu sagatavot partnerības līgumus. Bet bieži vien valdības tikai uh, dod solījumus uh, reģioniem, pilsoņiem. bet nevēlas uzņemties tāds konkrēts līgumisks saistības. Tādēļ ir nepieciešams uh, labāks sadarbības modelis starp parlamentiem. Protams, katrai valstī ir savas tradīcijas, bet ir jāparūpēs par tādu partnerību kaldināšanu starp pilsoņiem, reģioniem un dalību valstīm. 4. Να είναι έτοιμες όλες οι χώρες με ποιοτικά. 2014. gadā visām dalību valstīm vajadzētu piedāvāt kvalitatīvas programmas un uh, jābūt iespēja parakstīt partnerības nolīgums. Tikai ļoti maz pašvaldību ir informēts par šādām problēmām. Un ir grūti tad uh, veikt tādu iekļaujošu plānošanas darbu. Tālāk, konkurētspēja. Ja kāda valsts var izpildīt budžeta disciplīnas mērķus vai nevar tos izpildīt, tad, piemēram, eh, reģioni tiek sodīti, eh, daudzas programmas eh, saņem mazāk naudas vai vispār vairs netiek finansētas. Un, protams, valstis ir vienojušās par makroekonomiskajiem mērķiem, lai iegūt piekļuvi ES fondiem, un makroekonomiskie nosacījumi tādā veidā ir jāsaskaņo ar Eiropas uh, Savienības noteikumiem, bet parlaments nekad par tādu lēmumu vispār nav balsojis. Tādēļ es piedāvātu par šo jautājumu, par valdību atbildību, patiešām nopietni diskutēt, un tad nabaga pilsoņiem gal galā ir jānes upuri. Nevis tiem, kas ir atbildīgi par iedzīvošanos parādos. 28 dalību valstis vēlas izmantot viens un tos pašus nosacījumus, bet tas patiešām nepie kā labi nav novedis. gribēju vēl papildināt. Budžets. Mūsu komiteja un arī citas parlamenta komitejas runāja par Eiropas budžetu plenārs sēdē. Mēs te nerunājam par 28 atsevišķiem budžetiem, kas samest vienā maisā. Tas ir ļoti svarīgi to nošķirt protams, ir jābūt debatēm starp dalībvalstu parlamentiem un Eiropas parlamentu. Nu, ir viena lieta runāt par 28 atšķirīgiem budžetiem un ir pavisam kas cits domāt par mūsu kopīgām politikām, par darba vietām, inovācijām, izpēti, sociālo kohēziju vai visu, kas saistīts ar jūtīgu, viegli ievainojumu sabiedrības grupu labāku integrāciju. Mums nevajag visu laiku tikai uzdot jautājumu, cik katrs saņems, ir jādomā par Eiropas uh, mērķu sasniegšanu. Un tas ir iespējams, pie šiem atbildēm ir iespējams nonākt tikai tad, ja mēs iesaistāmies dialogā viens ar otru. Ļoti maz parlamenti ir informēti par to, ka Eiropas parlaments ļoti bieži ir kritizējis trojkas piekopto politiku. Un tā īstenībā neatbilst kopienas metodei. īstenībā trojka pieņem lēmumus, un eh, pirms tam par tiem bieži vien neinformē. Šiem lēmumiem netiek balsots, un Eiropas parlamentam tur nav nekādas teikšanas. Tādēļ Eiropas parlaments patiešām bieži vien kritizē citu institūciju darbu. Pateicoties mūsu grupas ieteikumam, tika izstrādāta jauna procedūra, kas jāievēro trojkai, ja kāda politikas joma nav sasniegusi makroekonomiskos mērķus, tad kaut kas ir jādara, ir jāmaina darbības modeļi un, protams, ir jākonsultējas ne jau tikai politiķiem savā starpā, jākonsultējas arī ar pilsoņiem. Mēs nevaram pieļaut, lai eh, šie eh, taupības mērķi skartu, piemēram, veselības aprūpas nozaru un izglītību. Ir jābūt arī sociālajam dialogam. Nezinu, vai daudzu parlamentu deputātu ir informēti par šādu lēmumu. Un es domāju, šāda sadarbība būs nozīmīga arī ļoti, no, eh, ļoti nozīmīga nākotnē, un tas ietekmēs arī Eiropas parlamentu vēlēšanu iznākumu nākamgad. Un mēs uzsākam diskusijas par šiem jautājumiem mūsu komiteja un arī vides komiteja. Tā tad ir jākontrolē trojks pieņemtie lēmumi, viņu darbība, Eiropas parlaments to pieprasīja, lai tā noteiktu, un uh, eh, grupu priekšsēdētāji arī iestājās par šādu metodi. tām parlamentiem, kas pārstāv vissmagāk krīzē cietušās valsts, par to ir jādiskutē un ir jādomā par rezultātiem, lai pret krīzi cīnītos savādākā veidā. Paldies, Antonija Lagvārda. Muchas gracias, señora presidenta. Muy brevemente, bueno. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzlūkoju šo komiteju vai faktiski mūsu sanāksmi kā tādu savienojošu tildu sanāksmi. Es runāju par uh, attālinātiem reģioniem, par uh, konsekvences un koherences ievērošanu. Uh, nezinu, var jau būt, ka komisāra arī interesē visu šīs lietas, bet mēs nedzirdējām viņa atbildi. Jā, mēs esam apmierināti ar to, ka Eiropas Savienība ir pieņēmusi budžetu, tā ir sava veida, tas ir sava veida ceļvedis, kas eh, it kā tiek eh, pievēn, pievienots mērķiem un plāniem. Un jautājums ir par to, cik daudz sociālās kohēzijas eh, kopējā budžetā ir uh, paredzēts. Divi komentāri no manas puses. Kā ar reģionālās attīstības fondu. Un kā um, mēs, es gribētu teikt, ka mēs kā tautas partijas pārstāvam, mēs uzskatām, ka šis fonds ir ārkārtīgi noderīgs un sociālās problēmas neapšaubāmi ir viens no pamatjautājumiem. Uh, tehniskās problēmas, tehnoloģiskās problēmas, tās nav tik uh, lielas. E, tieši šis sociālās problēmas prasa Eiropas risinājums. Un, un mēs, e, Kristīgo demokrātu grupu Spānijas parlamentā, ļoti labi apzināmies šos jautājumus. IKP ir uh, vienmēr bijis svarīgs rādītājs, bet jautājums, ko tad tas izsaka? IKP nav sociālās uh, dimensijas, jo ir vajadzīgi arī citi indikātori, ne tikai IKP, jo aiz IKP, prot, uh, e, protams, slēpjas arī sociāla, virkni sociāla problēma, kas varbūt tajā neatspoguļojas. Es eh, uzskatīju, ka ir svarīgi to pateikt. Eh, Viktors Boštināro no Eiropas parlamenta. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, dargie draugi, Nacionālo parlamentu pārstāvi. Šī ir ļoti saulaicīga diskusija, taču neaizmirstiet lūdzu, ka es ļoti labi saprotu jūsu uh, likumīgās bāžas par makroekonomiskajiem eh, nosacījumiem. Mums ir jāņem vērā fakts, ka Eiropas parlaments visu laiku ir bijis tam pretīm, taču nevienas valsts valdība, ieskaitot jūsu visu valstu valdības, nekad nav teikuši, nē, parunāsim par to vēlreiz. Tā kā tas ir jūsu pienākums. Tā tad ir pārliecināti, ka, nu, padome ir tāda nostāja. Tālāk. Kohēzijas fonds 66 miljārdi eiro, no kuriem 10 miljārdi ir paredzēti Eiropas infrastruktūras eh, savienošanas instrumentam. Tas tā ir milzīga nauda, taču to var izdarīt tikai tad, ja tiesiskais un institucionālais, tie, tiesiskā un institucionālā sistēma būs, lai to realizētu. Tas, protams, nāks par labu pilsētām, Eiropas pilsoņiem, katrā no mūsu dalību valstīm. Te ir runa par uh, apkuri, par, uh, piemēram, par centralizēto apkuri, tā ir problēma daudzās Eiropas vietās mēs esam redzējuši energo taupīšanas problēmas, e, kā tās var risināt, siltinot un uzlabojot ēkas. Tās, tā ir būtiska inovācija. Un esam redzējuši, ka to var darīt e, caur kohēzijas fondu un reģionālās attīstības fondu. Esam atrisinājuši arī e, siltuma padeves un sadales problēmas un arī atdzesēšana, nu, dzesēšanas sistēma mm, darbināšana. Tātad tā ir trešās eh, paaudzes koģenerācijas iespēja. Bet e, ir ļoti lielas iespējas tagad investēt atjaunīgajās enerģijā. Un svarīgi, lai mēs un jūs, un mēs visi esam eiropieši, lai mēs realizētu multifondu pieeja. Tagad tas ir iespējams finansēt no Reģionālās attīstības fonda un kohēzijas fonda, tad, kad ir runa par siltumu pārvadi un sadali, un tieši tāpat arī investējot atjaunīgajās enerģijās, bet lai varētu praktizēt šo uh, multifondu pieeju, uh, Mums ir nepieciešams institūcijas, kas varētu to pārvaldīt, tātad pārvaldošās uh, iestādes. Tas ir ļoti lielā mērā saistīts arī ar integrētu pieeju, lai no paša sākuma izveidotu tādus projektus, kas skar abas dimensijas. Un eh, ir vēl kas ļoti svarīgs. Sākumā es jau teicu 10 miljārdi eiro no kohēzijas fonda tiks piešķirti Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam. Eiropas parlaments sākumā bija vienīgā iestāde, kas gribēja paturēt šos desmit eh, miljārdus nacionālajās aploksnēs, nacionālajos piešķīrumos, un mēs sastapāmies ar šo pašu problēmu, eh, kohēzijas fondā un uh, infrastruktūras savienošanas instrumentā. Un uh, finansējuma būtu jāsāk būt pieejamam no 16. gada 1. janvāra. Izklausās jau skaisti, taču, lai varētu uh, investēt uh, šos te fondus Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentā, mums ir jau jābūt sagatavotiem produkti, uh, projektiem, kas kas atbilst eh, instrumentā noteiktajiem eh, standartiem, vai tas tā ir enerģētika, vai elektroapgāde, vai platjoslas internets, vai vēl kas cits. Ja dalību valstis nespēs izmantot 15% no kohēzijas fondiem attiecīgajā pārobežu dimensijā, tad 17. Eh, gadā kaut kādi 15% no jūsu kohēzijas naudas tiks automātiski pārskaitīts atpakaļ uz Briseli. Tātad. Tas ir saistīts ar faktu, ka mēs esam eh, likuši uzsvaru uz institucionālo un administratīvo kapacitāti. Dalību valstīm ir jāveido sava kapacitāte, lai varētu īstenot šādu veidu projekts. Nu, tas bija mūsu pienesums. Eiropas parlaments ir teicis savu vārdu, mēs pieņēmām regulu, visas nepieciešamās regulas, bet tagad tas paliek eh, dalībvalstu parlamentu ziņā izvērtēt gatavību, dalībvalstu valdību gatī, gatavību to e, īstenot. Tātad institucionāls un konstitucionāls pienākums dalībvalstu parlamentiem ir nodrošināt, lai dalībvalstīs būtu iestādes, kas var to atbilstoši un īstajā laikā eh, īstenot. Jo viss pārējais neradīs nekādus rezultātus. Tā ir galvenā dalībvalstu atbildība. Mums reizēm ir ļoti smagi jācīnās ar padomu, ar jūsu valstu valdībām, jo padome ļoti bieži pilnīgi apsēsti pastāv uz uh, starpvaldību uh, vienošanos, lai uh, tā teikt, uh, vienotos par visu tikai valdību starpā, un mēs kā politiķi cenšamies ielikt savu kāju durvju starpā, lai tiktu pielietota kopienas metode kohēzijas politikas jomā. Un tagad ir īstais laiks īstenot, un esmu pārliecināts, ka mūsu reģioni un mūsu kopienas e, šajā trūkuma laikā, taupības laikā ir tiešām jāiegūst, jāgūst labums no kohēzijas politikas, un tas nenot, un tas viss nenotiks, ja apstākļi netiks nodrošināti jau 14. gada 1. janvāri vai vismaz līdz 2014. gada beigām. Ja nē, mēs sūdzīsimies, arī Rumānija sūdzēsies, jā, tas viss ir grūti, mums vajag vairāk laika, taču cilvēkiem jau trūkst pacietības, jo mums vienkārši arī nav vairāk laika. Paldies! Paldies, Viktor! Pēters Baranovičs no Horvātijas. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća, poštovane dame i gospodo. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Man šī ir pirmā reize, kad man ir iespēja uzstāties Eiropas parlamentā un dalīties ar jums pieredzē no manas dzimtās valsts, no Eiropas Savienības jaunākās dalību valsts. Vēlos teikt dažus vārdus pār Eh, atsevišķiem jautājumiem, kas šajā diskusijā atkārtoti parādās. Eiropas komisija nepārprotami vēlas uzstāt uz finansiālu disciplīnu, eh, kas attiecas uz Eiropas fondu līdzekļu absorpciju. Nu, tas eh, ir viens no labākajiem, pozitīvākajiem momentiem vismaz no mūsu viedokļa. Jo Horvātijā mums ir bijuši gadījumi, kad ieguldījumi tika veikti bez skaidras stratēģijas un skaidra mērķa, un šie projekti izgāzās. Pat visattīstītākās valstis ES nevarēs atļauties šādu ieguldījumus, šādus ieguldījumus um, nākotnē. Otrakārt, uh, Eh, mūsuprāt, viena no prioritātēm ir enerģētikas sektora attīstība. Vis, eh, visa Eiropas Savienība eh, izjūt energoresursu trūkumu, tādēļ mums ir jāuzlabo energoef, energoefektivitāte un jāizveido energoapgādes infrastruktūra, lai um, tas viss atbilstu ES stratēģijai un lai mēs varētu saņemt atbalstu, kas mums ir nepieciešams, lai īstenotu šādus uh, projektus. Tāpat arī bija tika runāts par Eiropas, eh, par, par Nacionālo parlamentu lomu kohēzijas politikas uzraudzīšanā un par parlamentu tiesību paplašināšanu šajā jomā. Balstoties uz manu pieredzi, un es domāju, ka arī jūs man piekritīsiet, visām ES institūcijām un valdībām ir ļoti skaidra sistēma, kuras ietveros tiem ir jādarbojas. Te es runāju par akī komunitēru. Eiropas Savienībai vajadzētu izstrādāt un, un laist klajā īpašu, īpašu dokumentu, kas attiektos uz visām, kas uzlikt par pienākumu visām valstu valdībām iesaistīt savus valstu parlamentus kohēzijas politikas īstenošanā. ja tas netiks izdarīts, tad eh, nu, man ir ļoti skeptiska attieksme par to, ka mēs spēsim pārliecināt eh, valstu valdības eh, attiecīgi rīkoties. Viņam ir vajadzīga šāda motivācija. Kas attiecas uz Kirkas salu, kas ir Aust Horvātijas austrumu krastā, Horvātija vēlas būvēt eh, LNG, jeb šķidrās eh, gāzes termināli, eh, lai pēc tam to eks, pa, izmantotu arī pārējā Horvātijā. Tas ir svarīgi ne tikai Horvātijai, bet arī Eiropas Savienībai, jo tai būs jāpanāk neatkarība energoapgādes jomā vairāku partnerības nolīgumu uh, ietvaros nu, mēs neesam guvuši īpaši pozitīvu pieredzi. Mums jābūt godīgiem un atklātiem. Horvātijas, uh, Horvātija nevarēja panākt kaimiņu valstu eh, piekrišanu, un, šī, un tādēļ mm, tagad uh, mums eh, izsīkst mūsu zivju krājumi eh, Adrijas jū, Gadrijas jūras krastu. <clears throat> Būtu labi beidzot kaut ko darīt eh, šajā jautājumā. Komisijai varbūt vajadzētu uzņemties iniciatīvu un rīkoties to valstu vārdā, kuras vēlas iegūt naudu no fondiem, lai īstenot tādas aktivitātes, kas eh, būtu nākt par labu pārējām mēs dalību valstīm. Johīms Cēlers no Berlīnas, viņš eh, bija arī referents, eh, referents dokumentam par teritoriālo sadarbību. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies ka jūs pieminējat arī attiecīgo likumdošanu, kas varētu būt galvenais instruments, lai uzlabotu teritoriālu sadarbību. Lai kā arī nebūtu, gribēju runāt par citu jautājumu. Proti, Tas, ka mēs šodien esam tikušies, protams, ir laba iespēja apmainīties domām ar kolēģiem no dalību valstu parlamentiem. Varbūt, ka to nevajadzētu darīt tā spontāni tikai vienreiz gadā. Nē, varbūt vajadzētu to darīt biežāk un arī kuplākā skaitā. Kam dēļ? Tādēļ, ka mums ir kopīga atbildība saskaņā ar Lisabonas līgumu. Mums ir jāuzņemas atbildība par Eiropas politiku un tai pakārtotajiem instrumentiem. Diemžēl bieži vien ir tā, ka mēs eh, vadām sarunas ar padomi un es bieži vien dzirdu, ka arī jūsu sarunu partneri ir tieši valdības. Un joprojām tas tā tad ir noticis fakts. Bet eh, es uzskatu, ka to nedrīkst tā turpināt, jo uh, bieži vien mums tiek pārnests uh, demokrātijas deficīts. Mēs esam tieši ievēlēti pilsoņu pārstāvi Eiropas līmenī, un jūs esat tādi nacionāli līmenī, un mēs nedrīkstam atļauties šo demokrātijas deficītu. Un uzklausot uh, kolēģis no dalību valstīm, uh, es sapratu, ka krīze dalību valstīs joprojām nav pārvarēta un ir vēl ejams tāls ceļš, bet tas ir uh, jāiet kopīgiem spēkiem, lai mēs varētu pilsoņiem piedāvāt labklājību un labu uh, līdzās pastāvēšanu. bet vajadzētu pavaicāt, vai mums piekoptā politika un izvēlētās metodas varēs šo mērķi ļaut īstenot. Mēs runājam par kohēzijas un struktūra fondu līdzekļiem, ka tie ir uh, ļoti vērtīgi instrumenti, lai palīdzētu sevišķi vājākajiem reģioniem, kam klājas visgrūtāk. Nu, vairs tālu 2013. Uh, gads jau tuvojas savam noslēgumam, un līdz ar to beigsies arī uh, finanšu plāns 2007. un 2013. gadam. Nu, ir palicis mazāk par sešām nedēļām, lai izstrādātu jaunos veicināšanas instrumentus. Eh, tikai pagājuši nedēļa pēdējā brīdī burtiski mēs uh, nonācām pie lēmuma, par ko bija pirms tam vienojušās valdības. No komisijas iniciatīvas eh, mēs jau sagaidījām priekšlikums 2011. gada uh, pavasarī, tad jau polijas prezidentūra varētu finalizēt šo darbu, bet, diemžēl, to, tas mūs sasniedz tikai 2011. gada rudenī. Parlaments reaģēja ļoti ātri. 2012. gada jūnijā, jūlijā mēs pieņēmām lēmumus gan par DFS, gan arī sagatavojām uh, struktūru fondu regulu. Pēc tam eh, notika diskusijas ar padomu pusotra gada laikā un atkal pašā pēdējā brīdī tika panākta vienošanās par ieņēmumiem. Un bija diskusijas, eh, ļoti eh, garas diskusijas, un bieži vien padome jau nevarēja vienoties savā starpā, kur nu vēl ar mums. Un Viņi vēlējās redzēt savādāku likumdošanas versiju nekā mēs. Protams, mums šī instrumenta nepieciešama, lai varētu krīzi pieveikt vienreiz un par visām reizēm. Komisija jau ir uzsākusi vest sarunas par partnerības nolīgumiem, tiek domāts par operacionālām programmām, tiek pārbaudīta lēmuma īstenošana, un komisijas pārstāvs teica, ka ir uh, jāievēro ex ante nosacījumi, un uh, tie vēl, protams, pirms tam ir jāprecizē. Protams, mums ir jāpievērš uzmanība uh, Eiropas Savienības stratēģijai. Mums ir, un piemēram, cilvēki no pārvaldībām man saka, ka tas ir ļoti labi šis tematiskais budžeta pielietojums, bet mēs paši uz vietas zinām vislabāk, kas mums ir nepieciešams. Un tagad, kad darbam jau vajadzētu noritēt pilnā spārā, tad atkal sāks jaunas diskusijas. Und äh, die Frage ist, ob wir eigentlich diese Zeit haben. Mums ir jāsaprot, vai mums patiešām ir tik daudz laika, lai varētu pieļaut šīs diskusijas, un vai mēs tādu attieksmi varam pieļaut arī nākotnē. Vairāki kolēģi no Eiropas parlamenta jau teica, ka jums ir uh, nepieciešams runāt arī skaidrāk valodu ar savām valdībām, lai viņi varētu labāk vienoties padomas līmenī, nu tad noteikti mēs labāk varētu virzīties uz priekšu un sasniegt rezultātus. Bieži vien ir tā, ka ir ļoti liela atšķirība starp iespējamo un vēlamo, un eh, šīs atšķirības kļūst aizvien lielākas. Mēs no rīta runājām par ilgtermiņa finansējumu, par ilgtermiņa investīcijām. Protams, ir jābūt regulējumam finanšu tirgos, finanšu institūcijām jākļūst stabilākām. Eiropas centrālā banka tam tērē daudz naudas. Šī eh, nauda tiek iztērēta, na, bankas to saņem relatīvi lēti, bet reālai tautsaimniecībai nekas nepaliek pāri. Eiropas investīciju banka piedāvā citus finanšu instrumentus, lai varētu garantēt ilgtermiņu projektus. Bet, diemžēl, šie instrumenti bieži vien netiek izmantoti trūkstošas informācijas vai citu iemeslu pēc. Un es saprotu, ka ir arī uh, vāja organizācija. Daudzi to saskata no ārpuses, ārpus Eiropas Savienības, un bieži vien notiek investīcijas uh, no trešajām valstīm apvienotajā karalistē investīcijas veica ķīnieši, viņi pateicoties šīm investīcijām var būvēt kodolreaktorus, Vācijā viņi uzpērk telekomunikāciju tīklus, un šodien avīzē izlasīju, ka Bukarestē bija konferences, kur piedalās 16 austrum un dienvid Eiropas valstīm, un ķīnieši tur piedāvāja kredītus. Ja viņi varēs izmantot šajās valstīs savu tehnoloģiju. Te nu, tiek runāts arī par transeiropas tīkliem, par sadarbspēju, par vienotiem tehniskajiem standartiem, un Ķīna teica, ja jūs pirksiet mūsu ātrvilcienus, tad jūs varēsiet aizbraukt no Romānijas caur Bulgāriju līdz pat Ungārijai. Nu, tad jau te mēs vairs nevaram runāt par tādu Eiropas Savienību, ko mēs vēlējāmies uzbūvēt. Tas jau problēmu skaitu nesamazinās. Bet risinājumu mēs atradīsim tikai tad, ja mēs uh, rīkosimies daudz aktīvāk, ja mēs daudz vairāk strādāsim kopā un e, ņemsim vērā tos labos domgraudus, ko šodien varējām dzirdēt. Ekeš. Ungārija Ekeša kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Kad mēs gatavojamies šāda veida sanāksmēm, tad mēs parasti ļoti rūpīgi pārdomājam, nu, ko tad mēs teiksim. Taču man jāsaka, pēc uh, diskus, diskusiju procesā rodas jaunas idejas. Šogad Ungārija iesniedza savu partnerības dokumentu un saņēma pozitīvu atzinumu kopš tā laika. Uh, ir bijusi nemitīga diskusija par partnerības nolīgumu. Dānijas kolēģe minēja ļoti int interesantas idejas. Ļoti Eiropas parlaments pieņēma e, Ungārijas e, ilgspējīgas attīstības stratēģiju. Tas notika pavisam nesen. Un e, mē, mēs arī nozīmējām, iecēlām ombudsmenu kurš Eh, kuram varētu būt pat veto tiesības, ja tas būtu nepieciešams, lai eh, nodrošinātu, ka eh, nākamo pauģu intereses tiek pienācīgi aizsargātas. Vācija, Vācijā ir daudz labu piemēru, bet tagad lūk ir viens labs piemērs no Ungārijas. Tad mums ir vairāki enerģētikas tīkli, kur ir iesaistīti ar Serbiju un Rumāniju. šie tīkli ir savstarpēji saistīti. Un tā, tiem ir nepieciešams atbilstošs regulējums. Te sākas problēmas. Mums ir jānodrošina tās, ka, rezu, ka resursi tiek izmantoti eh, atbilstoši prasībām un ir nepieciešama reģionālā stratēģija. Tātad parlaments pieņēma ar lauku attīstības stratēģiju, jeb lauku reģionu attīstības stratēģiju jo tāpat arī klimata aizsardzības stratēģija. E, šo stratēģiju mērķis ir e, nodrošināt labāk nākotni un padarīt Ungāriju, Ungārijas e, MVU daudz daudz dzīvotspējīgākus un radīt jaunas darba vietas. 2014. gadā sāksies jauns posms. Decentralizētas organizācijas būs eh, visa epicentrā. Ungārijā provincēs, pilsētās, eh, pilsēt, pilsēt centros eh, būs jāizstrādā savas programmas un būs jāintegrē tās kopējā sistēmā. Drīzumā Budapeštā tiks rīkot konference kurā Rumānija, Serbija un Vācija, šo valstu parlamentu pārstāvi, arī piedalīsies ar savu pienesumu. Un mēs runāsim par spēcīgāku Eiropu. Turklāt mēs eh, varētu eh, ņemt eh, piemēru no, eh, no kāpuriem. Eh, vai 50 gadu laikā mēs pārtapsim par taureni, vai arī, eh, vai arī nē. Mums ir vajadzīga spēcīgāka Eiropa. Un tas nozīmē arī konkurētspējīgāku Eiropu, lai mēs varētu konkurēt ar Ķīnu, Indiju, Savienotajām valstīm. Atcerēsimies Barozo kungu vārdus par šo visu. Ekonomis, kom, konkurētspēja eh, ekonomikas jomā Eiropā ir apdraudēta augsto, publisk, augsto publisko pakalpojumu, augsto cēnu dēļ, un tās ir kaitējis konkurētspējai. Mums ir rūpīgi jāapsver, kādiem jābūt enerģē, enerģijas tīk, tīkliem, energoapgādes tīkliem. Tāpat arī ir e, jāpā, jāpārskata veids, kādā veidā mēs veidojam partnerības, lai uzlabotu Eiropas konkurētspēju. Dažreiz šķiet, ka mēs viens otru nesaprotam. Kā mans vārds kolēģis eh, eh, piezīmēja, mums ir jāizmanto resursi tā, lai nodrošinātu efektīvu sadarbību. Un tas viss eh, kon augstāks konkurētspējas vārdā. Tas ir jāpatur eh, cīnoties ar krīzes sekām. Paldies! Eiropas parlamenta vārdā pēdējais runātājs Pereses kundze no Spānijas. Es ceru, ka tulki var palikt pāris minūtes, jo mums būs jāuzklausa uh, eh, citu, citu kolēģu atbildes. Lūdzu, arī pēc iespējas īsāk. Paldies, priekšsēdētāji! Centīšos runāt pēc iespējas īsāk un pakomentēšu man kolēģi izteikumus. Patiesībā bāžas mums visiem ir ļoti līdzīgas. Mm, tomēr eh, mēs esam atbildīgi par dažādām īstenošanas jomām manā jomā. Manā gadījumā tas ir Eiropas Savienības līmenis un valstu parlamentu gadījumā tas ir nacionālais līmenis. Uh, Es vēlos pakomentēt Cēlēra kunga teikto. Mēs varam reaģēt savā Eiropas Savienības līmenī un valstis valstu līmenī. Attiecībā uz fondiem, reģionālajām politikām šāda veida sanāksmes ir ārkārtīgi liederīgas, jo eh, tās palīdz koordinēt mūsu darbu un sniedz mums iespēju uzzināt, eh, kas cilvēkus neapmierina. Un Spānijas kolēģis uztraucās par sociālo kohēziju. Viņš, eh, es vēlētos atgādināt šim kolēģim, ja, ka kohēzija, kohēzijā ir runa pār ieguldīšanu cilvēkos, lai varētu radīt darba vietas, eh, lai darba vieta būtu vairāk. Un šī komiteja, reģionālās attīstības komiteja, lūdza šo fondu, fondu piešķir 25%. Kad mēs diskutējam par šiem jautājumiem padomē, eh, bieži vien procentuālais īpatsvars tiek samazināts, un Spānijas pārstāvis piedalījās padomes sanāksmē. Tā ka jūs redzat, ka visiem ir jāuzņemas daļa atbildības. Eh, vēršoties pie ģenerāla direktora, vēlos jums teikt sekojošo. Pēdējo mēnešu laikā eh, ir, Spānijā ir bijuši, bijušas daudz un dažādas diskusijas. Uh, Un eh, galven, galvenais ir tas, ka mums trūkst informācijas, vai, eh, vai ģenerāla direktorāts eh, plāno palielināt, palielināt varbūt darbinieku skaitu, jo šobrīd informācijas trūkums ir vienkārši katastrofāls. Vai attiecīgais ģenerāla direktorāts varbūt ir pārslogots un ir kaut kāds izmaiņas likumdošanā? Un vēl jautāšu, kā, kas tad notiek ar piekto pāntu? Uh, un par daudzlīmeņu sadarbību. Būtu ārkārtīgi noderīgi, eh, ja jūs eh, arī pateiktu, kad, eh, kad mēs varēsim runāt vairāk par asociācijas noliegumiem. Un vēl komentārs Dāņu kolēģei, jo es vienkārši nevaru nepakomentēt. Manuprāt, jūsu prezentācija neapšaubāmi e, bija e, ar pozitīviem nodomiem, un e, jūs ļoti labi atspoguļojāt dzīvi kopienā, kur visi paši tiek galā ar savām problēmām, pilsoņi vienoti atrisina kādu problēmu, tomēr nu, mums ir jāsaskars ar globalizāciju. Uh, Eh, protams, ka mums patīk ziepju burbuļi, tomēr neaizmirstiet, ka tie pārplīst. Un te, mm, redziet, bija finanšu krīze un tā kļūpa par vispārēju ekonomisko krīzi, tās ietekmi eh, sajūta cilvēki mm, visur pasaulē. Un es ceru, ka mums izdosies to apturēt. Paldies, saka priekšsēdētāji. Vispirms došu vārdu komisāram. Un, ja arī citi eh, vēlas komentēt, tad es došu jums vārdu. Paldies, Hubers kundze, un paldies par uh, par eh, visiem, visām problēmām, uz kurām jūs norādījāt. Es centīšos būt ļoti konkrēts un atklāts, un varbūt arī skarbs. Struktūrālie ieguldījumi fondi turpmākajam periodam būs ārkārtīgi svarīgs avots lielākajā daļā valstu, un te es runāju par publisko finansējumu un atsevišķos reģionos tas būs vienīgais finansējuma avots. Kad jūs ieguldāt, vispirms jums ir jāveic vajadzību analīze, ir jādefinē rezultāti, kurus jūs vēlaties panākt ar šiem ieguldījumiem, un tikai tād jūs nosakāt konkrētus kritērijus, kur un kā jūs ieguldīsiet, proti kurus projektus jūs atbalstīsiet, lai tiktu panākt rezultāti. Un te mēs nedaudz atpaliekam Protams, tagad regulas ir uzlabotas un pielāgotas šīm, eh, šiem mērķiem, tomēr eh, tās tiek vēl tikai puse darba, eh, kas ir izdarīta ēs e līmenī. Tagad Mēs, nu, mēs zinām, ka regulas uzliek milzīgu atbildību nacionālā līmenī un reģionālā līmenī un pat vietējā līmenī, jo tā ir tā dalīta, dalīta pārvaldība. Un es domāju, ka te nu, dalību valstīm ir eh, jāsāk rīkoties. Dalību valstīm ir tās pašas iespējas, kas pirms pusotra gada mēs aicinājām dalību valstis. Vēlos jūs informēt priekšsēdētāji iejaucas, ka tulki drīz pametīs savas darba vietas. Eh, tas notiks 6.40 un Tādēļ tie, kuri runā angliski, lūdzu klausieties angliski, ja pretēji pretē gadījumā mums nav citas iespējas. Atvainojiet. Vēlos tikai pateikt, ka mēs ļoti daudz strādājām eh, un paredzējām to, ka jaunā regula uzliks lielu slogu nacionālā un reģionālā līmenī, lai izstrādātu atbilstošu dokumentāciju, ne tikai lai uh, izpatiktu komisijai, bet tas nebija nepieciešams, lai varētu veikt vajadzīgos ieguldījumus. Uh, Tikai 14 dalībvalstu gadījumā mēs varē, varējām eh, sniegt uh, pilnus, pilnvērtīgus komentārus. Un pārējo dalībvalstu ziņā es ceru, ka mēs varēsim uh, saņemt pilnvērtīgus uh, partnerības nolīgumus pēc regulas publicēšanas. Tātad pusē valstu mm, pārunu ziņā mēs es, neesam vēl nonākuši tik tālu. Es nevēlos tagad saukt konkrētas valstis, Eh, tomēr eh, parlamentiem eh, nu, ir tiesības dod, vērsties pie savām valdībām un noskaidrot, kur mēs atrodamies šajā pārunu procesā. Jo oficiālais, kad oficiālais dialogs tiks noslēgts, nu, tik, pirms līdz Ziemassvētkiem tiks finan, publicēti rezultāti, mēs būsim noslēguši šo sarunu posmu. Un mēs negribam zaudēt to, tās pūles, kas, un sākt visu no sākuma. Tātad ir svarīgi, lai jūs, eh, atgriežoties savās dalību valstīs, pievērst uzmanību koncentrācijas faktoram un tiem eh, lēmumiem, kas ir jāpieņem nacionālā un reģionālā līmenī. Tas ir tāpat kā ar eh, kūkas recepti. Ir jābūt ļoti labai kūkas bāzēji. Jūs, piemēram, ir tā, ka jūs prasāt vairāk miltu, bet jūs nepievēršat uzmanību garšvielām. Uh, jums ir jāatrod veids, kā, kā uh, uh, piesaistīt to finansējumu, kas šo kūku beigās padarīs tādu, kādai tai ir jābūt. Te ir runa arī par eksante nosacījumiem, administratīvo kapacitāti. Jā, mēs e, plānojam paaugstināt administratīvo kapacitāti, tomēr tā ir jādefinē, tā ir jādefinē sadarbībā ar dalību valstīm. Un tā tālāk un tā joprojām. Tātad e, visiem intensīvi jāsadarbojas. Es pats esmu bijis Spānijā, esmu bijis ļoti daudzās dalībvalstīs, kur mēs centāmies skaidrot, kāds ir šis periods un kas ir jāpaveic. Uh,